mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanu un lomu, kāda ir finanšu institūcijām, kas sniedz savu atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un tagad Ēder Gardijā Zabals Rubjās kundze un Riāda ir sagatavojuši šo uzklausīšanu, šo viedokļu apmaiņu, kurā ir paredzēts arī diskusijas un debats. Mm. Un bez liekas kavēšanās došu vārdu Heiderē. Jā, paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi. Jūs jau esat pamanījuši, ka darba kārtība ir ļoti piesātināta, mēs nedaudz esam aizkavējušies, tāpēc mums ir jāievēro laiks. Šeit um, budžeta komitejā mēs ļoti bieži diskutējam par to, kā mēs varētu ietekmēt um, budžeta politiku, finansējot dažādus uh, projektus, kurus īsteno mazie un vidēji uzņēmumi mūsu reģionos. Un tad, kad mēs runājam par iespējumu organizēt šādu uzklausīšanu par tēmu jaunie finanšu instrumenti, mēs nolēmām, ka mums ir jādomā tieši par šiem jaunajiem finanšu instrumentiem un jāskaidro, kā valstu bankas, valstu attīstību veicinošas bankas var palīdzēt attīstīties maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tātad tāds ir mūsu mērķis šodien, un es priecājos, ka mūsu darba kārtība, kas sākotnēji varbūt bija pārāk plaša, šobrīd ir eh, tāda koncentrētāka, ka ir tik daudz cilvēku, kas ir varējuši ierasties, un tas, protams, liecina par to, ka budžeta komitejas aktivitātes eh, ir ļoti interesantas. Es pateicos visiem klātesošajiem jau iepriekš, un tagad vārds kolēģei Nerjadai. Paldies! Es arī neaizņemšu īpaši daudz laika. Vēlējos tikai teikt, ka mums jau sen bija laiks organizēt šādas debats, ņemot vērā to, cik svarīgi reģionālajā un vietē ekonomikā ir mazie un vedēju uzņēmumu loma, piemēram, īrijā. Apmēram 70% pienesumi ir tieši no maziem un vidējiem uzņēmiem, un galvenā problēma ir tas, ka šie uzņēmumi nevar saņemt uh, kredītus. Tāpēc es ar lielu uzmanību klausīšos jūsu teiktajā, un es domāju, bez liekas kavēšanās varam dot vārdu ekspertiem. mēģināsim ievērot atvēlēto laiku, lai būtu pietiekami daudz laika arī jautājumiem un atbildēm. Tātad pirmais runātājs Antons Kvero, kas ir Eiropas komisijas eksperts finanšu instrumentu jautājumos. Jums vārds. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, for the invitation. Lielas paldies priekšsēdētā par uh, uzaicinājumu. Regulatīvais ietvers finanšu instrumentiem, ar kuriem man jūs īsumā jāiepazīstina, ir jauns ietvers Šis ir pirmais daudzgadu finanšu schēmas eh, posms, kurā mums ir vesela virkne finanšu instrumentu, kas ir um, ierakstīti finanšu regulā. Tātad mēs joprojām mācāmies. To mēs redzēsim arī runājot par prioritātēm un arī dažādajos gadskārtējos ziņojumos un vidusposma pārskatā. Uh, DFS mēs cenšamies izvērtēt pirmos pieredzes gadus pašreizējā ietvarā. Tātad, joprojām mācību procesā, pievērsīšu uzmanību galvenokārt finanšu regulē, kas attiecas uz instrumentiem, kas tiek izmantot Eiropas Savienībā uh, kopumā. Tātad mums ir uh, kopējo noteikumu regula, bet mums ir izdevies panākt lielu konverģenci starp uh, noteikumiem, kas ir uh, centrālās pārvaldības un dalītās pārvaldības instrumenti, pat ja mēs varam vēl, vēlēties labāku konverģenci. Principi, kas ir pamatā šim regulatīvajam ietvaram, ar grantiem, kas joprojām ir galvenais uh, finansējuma uh, avots, mēs varam radīt noteikums. Un ar finanšu instrumentiem mēs eh, darbojamies jomā, kurā jau ir iepriekšēji spēlētāji un jau esoši noteikumi. Tātad mums ir jāpiemērojas jau esošajiem noteikumiem. Tāpēc mums ir nepieciešama fleksibilitāte. Un es vēlētos teikt, ka mūsu regulatīvais ietvars ir tas, kā rezultāts um, tam, ko mums ir izdevies panākt kā vienošanos starp uh, komisiju un likumdošanas iestādēm padomi un Eiropas parlamentu. Eiropas Savienības grantiem ir fleksibilitāte, bet ir nepieciešama atskaitīšanās un ziņošana. Tam ir jānotiek regula regulāri, jo fleksibilitātes mērķis ir, lai mēs varētu piemēroties tirgus vajadzībām un Gatavojot priekšlikumu par jaunu daudzgadu finanšu schēmu, mēs nevaram paredzēt, kādi būs uh, apstākļi finanšu tirgū, tātad uh, likmes un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir nepieciešama fleksibilitāte, bet uh, Apmaiņā pret to mēs vēlamies arī plašu ziņošanu un iespēju pieņemt lēmumus par fleksibilitāti, jo mēs varam apturēt finanšu instrumentu izmantošanu, ja tas nedod pietiekams rezultātus. Tātad fleksibilitāte un atskait, atskaitīšanās. Kā šo fleksibilitāti var sasniegt? Mums ir pamatu noteikumu kopums finanšu regulā 100. 141. Uh, un 140. pāns. Finanšu instrumentam ir, ir jācenšas palīdzēt mums pret trūkumiem tirgū. Mums ir jāpalīdz uh, radīt papildus efektu. Mums ir jāievēro uh, konkurences noteikumi, lai neradītu uh, konkurences skropļošanu, ir jārada svīras efekts, jo tas ir viens no galvenajiem um, argumentiem, lai no viena eiro varētu iegūt lielāku ietekmi nekā no, um, teiksim, vien, vienīga, e, tikai viens eiro. Risks, ko mēs uzņemamies, uh, tiek pilnībā sēgts ar to arī atšķirs eh, šis, šī te pieeja. Eiropas budžets eh, paredz 60 eh, miljārdus, bet mūsu atbildība ir mazāka. Un tātad mums ir šie uh, pamatnoteikumi, un katrā pamat uh, in, uh, dokumentā mums ir noteikumi, kas ļauj izmantot šos instrumentus. Tātad pamata akti neizklāsta detalizētāk finanšu instrumenta parametrus. Tas ir komisijas pārziņā, un te arī tiek izmantot fleksibilitāte. Tālāk atskaitīšanās, kā to nodrošināt. Šie finanšu instrumenti tiek uzraudzīti no um, mērķu sasniegšanas viedokļa, tātad uh, vai tie dod cerētos rezultātus. Tāpat ir arī um, tirgus tests, vai ir pieprasījums tirgu. Un tad šie visi indikātori tiek uh, nodoti, par tiem tiek ziņots. Ir dažādi veidi izvērtēšana, bet ir viens gadskārtais ziņojums, kurā ir uh, pilnīgs parametru sāraksts. Tas ir norādīts finanšu regulas 140. pānta 8. punktā, tātad par to visu ir jāziņo. Un tad, kā jau es teicu, ir priekšnoteikums, lai turpinātu kādu instrumentu izmantošanu, ir jādod nepieciešamie rezultāti. Un man šķiet, ka pirmais uh, tests būs vidusposma pārskats kur ietvaros tiks eh, rekalibrēti šie instrumenti. Mēs eh, ņemsim vērā tos, kur dod labākus rezultātus nekā cerēts, tos, kas eh, dod cerētos rezultātus un tos, kas dod mazākus rezultātus. Un tad būs jāpieņem attiecīgi budžeta pasākumi. Šos instrumentus var izmantot, izmantot tieši komisija, bet tas drīzāk ir izņēmums, vai arī netieši uzdodot to izmantošanu dažādām iestādēm. Un jūs arī kā likumdevējs esat uzskaitījuši tos, tātad Eiropas Investīcija banka, bet arī dalībvalstu veicinošās bankas un uh, citas finanšu institūcijas. Es domāju, ka šo pēcpusdienu mēs redzēsim, ka ikviena instrumentu saime, EIB un NPB, tām ir savas priekšrocības. EIB ir labākais, ar ko ir iespējams um, uh, nodrošināt uh, tātad pielietojumiem visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir um, vislabākās zināšanas par to, kāda ir situācija uz vietas. Tas sakāms par NPB. Mēs varam nodrošināt decentralizētu pārvaldību. Un šobrīd arī mācību procesā mēs uh, domājam par to, kā um, panākt to, lai šīs visas institūcijas veiksmīgi sadarbotos. Tā kā mēs runājam par maziem un vidējiem uzņēmumiem, tad Viens uh, punkts, kas ir svarīgs, tātad ir šīs te iestādes, kuriem, kurām mēs deleģējam izpildi, bet EIB var investēt vai nu caur kapitālu, aktīvos, attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem, bet tiešais saņēmējs nav mazie un vidēji uzņēmumi. Mēs īstenojam ar uh, tātad eh, starpnieki iestādēm, tās ir komercbankas, eh, arī mm, mikrofinansējuma gadījumā citas iestādes, ne tikai banku iestādes, maziem un vidējiem uzņēmumiem vairs nav jārūpējas par administratīvo slogu, jo mazie un vidējo uzņēmumi saņem netiešu atbalstu ar eh, parasto tirkus praksi un noteikumiem. Noslēgumā varbūt, uh, kuras ir tās spēcīgākās uh, puses šim regulatīvajam ietvaram. Pat ja tas viss ir tikai sākuma posmā, mēs jau varam teikt, ka mums ir izdevies izveidot līdzsvarotu noteikumu kopumu, uh, kas ļauj mums savietot tirgu ar publisku atskaitīšanos. Nu, var teikt, ka lielos vilcienos mums ir viss izdevies diezgan labi. Un šīs pieejas veiksme ir saistīta arī ar to, kā mēs esam noteikušos noteikumus un arī uh, Ehm, tas viss ir atkarīgs no mūsu kontaktiem ar NPB un EIB. Mēs varam izmantot viņu zināšanas tirgū, lai labi definētu noteikums. Varbūt jūs tas pārsteigs, bet eh, viens no spēcīgākajiem punktiem ir caurskatāmība. Sākotnēji tika izteikta kritika, bet jāsaka, sākotnēji nebija noteikumu. Tagad mums ir noteikumu kopums, un informācija tiek sniegta. Tagad mums ir jāsaprot, kā mēs varam izmantot šo informāciju. Vēl viens spēcīgais punkts. Mēs uh, izmantojam publiskās finanšu institūcijas, īstenojot šos pasākumus. Uh, Tie ir partneri, kas lieliski pārzina tirgus praksi un situāciju tirgu, kas ir atzīti kā likumīgi spēlētāji un kompetenti spēlētāji, un tas noteikti ir mūsu finanšu instrumentu spēcīgais punkts. Un tālāk varbūt daži nākotnes izaicinājumi. Es runāju tikai par regulatīvo ietvaru, es nerunāju par citiem ekonomiskajiem izaicinājumiem. Viens no izaicinājumiem mums ir jāsaprot, ka mums ir jāuzlabo savu finanšu ekspertīzi, gan uh, strādājot pie izstrādāšanas fāzes. Mums tagad varbūt ir eh, nedaudz vairāk izpratnes par šo eh, sarežģīto instrumentu, par grantiem, bet tas pats sakāms arī par pārvaldes iestādēm. Viens no šķēršļiem, kur mēs redzam plašākai instrumenta izmantošanai, ir varbūt šī te dominējošā grantu kultūra. No tās būtu jāpāriet uz finanšu instrumentu izmantošanu un varbūt, ka kaut kas būtu jāmācās arī eh, tīri no kontrols viedokļa gan parlamentam, gan komisijai. To es vēlētos sasaistīt ar um, atklātības, ja caurskatāmības jautājumu. Mums ir informācija, jūs esat noteikuši regulējumā, par kuriem parametriem ir jāziņo. Un tagad mūsu pārziņā ir izprast, kā uh, lasīt, kā interpretēt šo informāciju. Nepietiek ar to, ka mēs tikai izvērtējam finanšu instrumentu ietekmi, bet eh, kā secināt, vai tirgus darbojas viens pats tikai ar šo konkrēto finanšu instrumentu, vai eh, to ietekmē vēl arī citi aspekti, tā tad te atkal ir nepieciešama ekspertīze, kur mēs kopā iegūstam pakāpeniski. Un vēl viens izaicinājums arī komisijai nākot klajā ar likumdošanas priekšlikumu ir palielināt mūsu kapacitāti. identificēt uh, tirgus trūkums, ar kuriem mēs vēlamies tikt galā, tātad uh, kuros sektoros tas ir vērojams. Un te nav nekādas zinātniskas formulas, kas ļautu to pierādīt. Ir nepieciešama šī izvērtēšana un ir jānovērtē ļoti daudz spēlētāju un jādefinē tie e, sektori, e, tātad kāda veida aktīvs izmantot, kādās proporcijās, tātad kā noteikt finanšu instrumentu apjomu, kā secināt to, ka ir finansējuma trūkums maziem un vidējiem uzņēmējiem, tātad kad mēs veicām šo eksāntu novērtēšanu, bija ļoti grūti saprast, vai e, tirgus kļūda rodas no piegādes puses vai no pieprasījuma puses. Tātad mums vairāk jāstrādā pie šīs izvērtēšanas, lai mēs lab varētu labāk piemērot šos finanšu instrumentus. Un visbeidzot, mums ir jāpaplašina piegādes kanāli, ne tikai radot jaunus, bet um, strādājot kopā šobrīd izmantojot jau esošos. Ja mēs vēlamies atbalstīt ar finanšu instrumentiem mazos un vidējos uzņēmumus, tad mums ir Eiropas centrālajie instrumenti ar dažādām programmām. Un pat ja mums ir izdevies panākt uh, lielu konverģenci, ir vēl arī uh, citas uh, nišas, citi logi, pie kuriem mēs varam strādāt. Kopīga struktūra, fondu pārvaldība un finanšu instrumentu pārvaldība un tagad arī strateģisko investīciju uh, plāns ir fonds. Un jāsaka, ka šis ir diezgan sarežģīts uzdevums. Tas parāda arī, ka mums ļoti nepieciešama tehniskā palīdzība lai veicinātu dažādu projektu īstenošanu, ir nepieciešam, uh, nepieciešams labāks atbalsts šajā jomā. Lielas paldies! Ar prieku uzklausīšu jūsu jautājumus. Bien, merci, monsieur. Paldies. Direktora kungs, nu lūk. Tagad mūsu rīcībā ir desmit minūtes, lai varētu uzdot jautājumus, atbildēt, kurš vēlas Sāk lūdzu Fernandes kungs. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos pateikties budžeta komitejai par to, ka tiek organizēta šī uzklausīšana, šis seminārs. Vēlos pateikties arī um, direktoram par prezentāciju. Man ir sekojuši jautājums. Tagad tiek izmantoti dažādi finanšu instrumenti, piemēram, Creative Europe, Life programmā. Tad mans jautājums ir par to, kādēļ ir kavējumi ar dažu finanšu instrumentu uh, izmantošanu, vai tas ir tādēļ, ka dalība valstis izmanto šos finanšu instrumentus, lai uh, nu, novērstu tādas uh, privileģētas uh, geogrāfiskās uh, fondu piešķīrums. Otrakārt, vai šīs vīras efekts ir uh, jau ieplānots, vai tas ir kaut kas uh, cits? Paldies! Vēl kādi jautājumi? Kur sāks? Lūdzu. Jā, paldies. Paldies par jūsu ieguldījumu. Es domāju, ka būtu jādomā par to, kā um, informāciju padarīt eh, atpazīstamāku. Es runāju par uh, savu valsti, bet tas pats jau notiek arī eh, citās valstīs. Īrijā mums nav pieejama banku informācija un, piemēram, dažādu fondu līdzekļu atpazīstamība un pieteikties uz finansējumu. Bieži vien uzņēmumi vispār nezin, ka tāda eksistē. Tas ir ļoti smagi, un jūs tā kā pieminējāt grūtības, kādas ir dažādo instrumentu atpazīstamībā. Tāpēc eh, mazais un vidējais uzņēmums strādājot vienalga, kurā dalību valstī tas būtu, viņš nezina, kādas viņam ir iespējas, un es domāju, ka pārvaldošajām iestādēm tomēr vajadzētu palīdzēt eh, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Ja, Sí, muchas gracias. Bueno, en, en esta Paldies. Jā, mēs redzējām, ka uh, ir arī uh, saikne ar EFSI par to, kā tad atbild, attiecīgo informāciju nosūtīt uh, atbildīgajām iestādēm. Un tad, kā arī noteikti šo saikni ar MVU, mēs runājam par finanšu uh, aspektiem un arī tad eh, paudām bāžas savu laiku. Proti tās, ka nav pietiekamas pieredzes finanšu instrumentu izmantošanā. Arī jūs jau teicāt, ka tas viss ir saistīts ar DFS uh, vidustermiņu pārskatu, finanšu regulas pārskatu, bet nu, es nezinu, vai tas ir jautājums, ko jau tagad varētu ņemt vērā, bet nu, es gribētu zināt, kādā virzienā komisija taisās iet, lai. Uh, Eh, nu, risināt problēmas, ar kurām esam saskarušies līdz šīm finanšu instrumentu izmantošanā. Varbūt jūs varat sniegt papildu skaidrojumu nu, par to, kas īsti nedarbojas, kādas ir uh, identificētās problēmas un kas tiek darīts, lai šie instrumenti būtu efektīvāki. Paldies! Es arī vēlētos uzdot jautājumu, vai jums ir iespējas, ka šīs tiesības atvers ir gana elastīgs, lai varētu ātri un efektīvi iejaukties. Eiropa bieži vien pieņem dažādus noteikumus, kritērijus, bet nevienmēr tas īsti saskana ar uzņēmēju uh, reālo uh, dzīvi, reālo situāciju. Jūsuprāt, vai šie instrumenti ir pielāgoti, lai Eiropa varētu ātri pieņemt lēmumus par intervenciju? Citu jautājumu nav. Vārdu dodu atpakaļ um, direktoru kungam. Paldies! Sākšu ar uh, pēdējo jautājumu. Kā jau es skaidroju, Uh, tiesiskajā regulējumā ir pietiekami lielas, liela elastība. Ja būtu nepieciešams pieņemt jaunu finanšu instrumentu, tad uh, pietiek ar to, ka programma vispār paredz šādu iespēju. Uh, piemēram, infrastruktūrā, inovācijās, MVU, enerģijas efektivitāte, tur tas viss tiek paredzēts, tādā gadījumā nav nepieciešams grozīt uh, juridisko pamatu, lai varētu pieņemt jaunu finanšu instrumentu ir viens noteikums - veikt tad ietekmes novērtējumu, sākotnējo analīzi. Mēs varam vienkāršot nepieciešamības gadījumā uh, šo procesa, bet ir nepieciešams, protams, uh, šis pirmais izvērtējums, lai saprastu, kāda tieši intervence ir jāīsteno. Tātad globāli jāteic, ka līdzsvars ir ļoti labs, protams, kā vēl ir daudz vēl var pielāgot lietas, uzlabot, kā arī ir uh, iespējams visus precizēt uh, un sadalīt, par ko ir atbildīgas uh, dažādās Eiropas programmas un uh, struktūra fondi. Tālāk. Par uh, šo rule out Instrumenti, kas eh, tiek pieņemti pēc iepriekšējiem instrumentiem, darbos ļoti raiti, bez kavējumiem. Tā tas, piemēram, ir apvārsnes 2020 un arī kosme programmās. Jaunie instrumenti, nu tiem bija nepieciešama ilgāka sagatavošanās, bet nu, tas nav saistīts ar noteikumiem, bet drīzāk ar tehniskiem aspektiem, kur ir jāizveido pilnīgi jauns instruments. Ir jāizanalizē tīrgus, jārauga, vai uh, finanšu institūcijas uh, ir pietiekami darbu veikušas, lai būtu pieprasījums pēc šāda finanšu instrumenta. Izmantojot visus, visus struktūru fondu instrumentus, jā, mēs esam iekavējuši termiņus, bet tas ir globāli, tas tieši nav saistīts ar finanšu instrumentiem. Ar finanšu instrumentiem Digi Regio ir darījis ļoti daudz, lai uh, instrumentu atbildīgās iestādes varētu dubultī efektīvi izmantot šos instrumentus. Uh, uz papīra iespējams ir sasniegts noteiktais mērķis, bet realitāte ir jāredz, kā tas īsti notiek. Bieži vien finanšu instruments tiek palaists pēdējā perioda beigās, tad tur jā, viņi varbūt vēl joprojām menedžē šo uh, esošo finanšu instrumentu, pirms tiek palaists jaunais instruments par šo svīru. Leverage, jā, tas, ko Jūs bija drīz arī redzēsiet jūnijā par finanšu ziņojumu par 15. gada veikto īstenošanu finanšu instrumenti uh, tiek pie, izmantoti, ņemot vērā šo sviru noteikto mērķi. Dažkārt pat šie mērķi arī tiek uh, sasniegti lielākā mērā, vairāk nekā noteikts. Uh, Pārvaldības iestādes sniedz tehnisko palīdzību. Vai šīm iestādēm, pareizāk sakot, ir jāpalīdz jau tehniski, lai šos instrumentus varētu uzraudzīt? Tad šajā finanšu regulā noteikumi ir vienkāršoki, salīdzinot ar uh, iepriekšējo finanšu regulu. MVU galvenā problēma ir tāda, ka MVU uh, nav tieši vajadzīgs Eiropas Savienības atbalsts. Ja MVU ir nepieciešams kapitāls, lai varētu palielināt paškapitālu, tad viņi versisies pie investīciju fonda Īrijā, Londonā, citviet. Un viņi nezinās, vai attiecīgo fondu atbalstēs vai nē. Un dažkārt viņiem tas arī īsti nav svarīgi zināt. Uh, kas ir svarīgi. Mēs atbalstām šos, finā, šos investīciju fondus, šos kapitāla fondus, lai viņiem būtu pietiekami daudz resursu, lai tie varētu atbildēt uz prasība, uz pieprasījumu. Tas pats arī par parādiem, ja nepieciešams aizdevums, viņi vēršas pie bankām. Un šeit arī viņi nevēl, nevēršas pie mums pēc uh, atbalsta aizdevuma. Tad, ja ir kādi MVU, kur ir kādas grūtības un uh, viņi nevar dabūt šos aizdevumus, tad te Eiropas Savienības finanšu instruments palīdz bankai, lai varētu veikt uh, aizdevumu, nu, ar garantiju starpniecību un tam līdzīgi. Te jāteic, ka šie finanšu vidutāji, starpnieki, bankas ir ļoti labi informētas par šo iespēju. Mūsu arī vienošanās ar EIB un citām institūcijām mēs tiešām uzstājām uz šo instrumentu tirgiem, lai tiešām vienmēr tiktu sniegta atbilstīgā informācija. Tad ir arī, protams, uh, grūtības dalību valstīs, kur šī finanšu industrija nav tik ļoti attīstīta. Tas ir tāds globāls izaicinājums. Tas uh, neatiec tieši uz noteikumiem, ir nepieciešami vienoti noteikumi, bet tas tiesa, ka īstenošanā vēl ir veicams darbs. lai to darītu arī vairāk nekā 4, 5, 6 dalība valstis, kurām ir ļoti laba pieredze finanšu instrumentu izmantošanā, lai to varētu izmantot visi. Tālāk arī bija jautājums par to, kā, ko mēs darām attiecībā tieši uz finanšu regulas pārskatu. Nu, drīz komisija nāks klajā ar priekšlikumu. Mums būs arī konference par šo. Finanšu instrumentos mēs varam vienkāršot lietas, bet, nu, tie ir vienkāršojumi, kuriem ir jābūt saskaņā ar, piemēram, ziņošanas prasībām. Mēs prasām septiņus gadus, lai būtu informācija par septiņiem gadi, nu, gadiem. Tirgus prāks ir pieci gadi. Šāds pielāgojums arī var palīdzēt uh, finanšu instrumentu padarīt pievilcīgāku. Par instrumentu, kas neievēro termiņus, nu, te mēs nāksim klēja priekšlikumiem. Jāteic, ka nav ļoti jāmaina noteikumi. Ja ir nepieciešams šīs izmaiņas, tad, protams, mēs, tad, uh, mēs piedāvāsim pielāgojumus pamatiesību aktos. Varbūt, nu, padziļinātāk mēs skatām to, ka Mēs gribam, lai šī menedžējušā iestāde pārvaldītu efektīvu jaunu finanšu instrumentu, tad teorētiski, jā, mēs varam mainīt šos noteikumus, jo tas ir paredzēts finanšu regulāru arī pamatiesību aktā, taču praktiski, tehniski tas vēl nav īsti skaidri atrunāts. Nu, tad jā, te ir arī jāpiestrādā pie šī jautājuma. Paldies! Merci. Donc, le propos introductif est... Paldies! Jā. Yeah Tagad esam izrunājušies par šo eh, tiesību regulējumu, bet tagad rīkosimies sekojoši. Runāsim par finanšu instrumentiem, eh, eh, kur ir paredzēta šī dalītā pārvaldība, un pēc tam runāsim par finanšu instrumentiem, kurus pārvalda centralizēti. Pirmā daļa par daļī, dalīto menedžmentu. Uzklausīsim šeit divus ekspertus, katram būs 15 minūtes prezentācijai. Vispirms vārds Volinskas Bartkevičas kundzei. Atvainojiet, saka priekšētājs, ja es nepareiz uzrunāju jūsu uzvārdu. Tad nu, viņa ir atbildīga par uh, Polijas attīstības bankas uh, priekšsēdētāju lūdzu. Having... Paldies! Paldies par um, šīs, um, šīs uzklausīšanas organizēšanu par finanšu instrumentiem. Vispirms vēlētos pateikt, ko pārstāvu. Es eh, pārstāvu Polijas eh, promocijas banku, esam dibināti 94. gadā, un mūsu banka simtprocentīgi piedara valstī. Tas ir saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem, un to uzrauga finanšu supervizors, kas ir mūsu dalību valsts institūcija. Mēs e, ļoti sīki sekojam līdzi finanšu instrumentu izmantošanai, un 7.13. gadā ļoti aktīvi piedalījāmies finanšu instrumentu izstrādāšanā un izmantošanā. Pavisam eh, īsi pieskaršos kohēzijas politikas instrumentiem Polijā. Manā valstī pārvaldības sistēma ir sadalīta, valdības uzraudzības iestāde un ir ārkārtīgi spēcīgas pašpārvaldes reģionos, kurām arī ir struktūra fondu pārvaldošās iestādes. mums runājot par daudzgadu finanšu schēmu, bija pieejams ļoti eh, liels finansējums no kohēzijas un struktūra fondiem, bet eh, mazākā 1% no atvēlētās summas bija domāts finanšu instrumentiem. Lielākoties summa gāja MBU vidas sakārtošanai un sociālajai ekonomikai, kurā tika sagatavot vairāki pilotprojekti. E, digitālais aspekts mūsu bankā ir viens no būtiskākajiem, bet e, ir vērts pieminēt, ka bet liela daļa šo finanšu instrumentu piešķīruma bija reģionālajās finanšu programmās, tāpēc pārvaldošās e, iestādes 16 e, pašpārvaldēs Polijā darbojās ļoti aktīvi. Mūsu banka ir spēlējusi ļoti spēcīgu lomu. Vispirms e, mēs Tā tad sākām kā banka, kas pārvalda visus maksājumus, kas tiek izmaksāti no Eiropas fondiem, izņemot lauksaimniecībā. Mēs esam finanšu starpnieks arī tā saucamajā Jessikas iniciatīvas projektā. Mēs joprojām esam turošais eh, fondu pārvaldītājs Džeremija iniciatīvai sešos reģionos un operacionālajai programmai sešiem Austrumpolijas reģioniem arī mēs esam pārvaldošais fonds, un mēs pārvaldam arī mazo vidēju uzņēmumu atbalsta schēmu. Esam īstenojuši vairākus pilotu projektus eh, sociālajai ekonomikai un MVU finansēšanā no daudzgad finanšu schēmas. Tas bija pilota projekts, kurš šajā ļoti grūti pārvaldāmajā nozarē izrādījās ārkārtīgi veiksmīgs. Un pavisam nesen mēs esam kļuvuši arī par pārvaldītāju garantiju fondu nacionālajiem līmenim. Un Mēs esam savu veidu hibrīdu schēmas īstenotājs, tātad mēs piedāvājam palīdzību jaunajām regulām. Ko esam iemācījušies no finanšu instrumentu pārvaldības? Pirmām kārtām, un to arī vēlētos uzsvērt, Mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka uh, finanšu instrumenti var sniegt patiesu labumu. Sākotnēji tas uh, nebija tik pašsaprotam, kad sākām strādāt finanšu instrumentu īstenošanu, bet um, tā kā finanšu instrumenti ir pieejami un tos apgūstot, viņi tiešām uzlabo projektu kvalitāti un mēs varam atbalstīt uh, lielu daļu uzņēmēju Mēs sadarbojamies ar privātu sektoru un e, mēs e, dodam iespēju finansēt arī jaunas iniciatīvas, kuras e, ir domātas, lai aizpildītu tukšās tirgus nišas. Var droši apgalvot, ka mēs mēģinājām, un mums arī tas ir izdevies, Tā kā mēs esam holding finansējuma turētāji sešos reģionos, tad Džeremī izrādījās eh, ļoti veiksmīgs projekts. Protams, mēs vēlamies redzēt eh, fleksiblu sistēmu. Mēs eh, esam radījuši svirs efektu, kurš šobrīd sākot īstenot trešo, trešo schēmu vienā vojvodistē. Manuprāt, ir svarīgi pieminēt to, ka esam jau sasnieguši pirmā etapa noslēpumu 14. gada beigās. Juridiskais ietvars. Mēs e, sagatavojam vadlīnijas, palīdzam un e, mazliet vēlāk pieminēšu kādas, bet e, patreiz vēlētos uzsvērt, ka mēs vēl joprojām strādājam, process vēl nav beidzies. Mēs vēl joprojām strādājam pie tā, lai labāk apgūtu un labāk iemācītos. Jo ir svarīgi, lai tas, ko esam apguvuši, nemainītos. Un lai mēs neko nemainītu strauji, jo tas var radīt nevajadzīgus riskus. Mēs esam radījuši jaunu sistēmu, un tas, kas mums šobrīd nepieciešams, šo sistēmu uzturēt un pilnveidot, un nevis atkal visu sākt no sākuma. Vēl būtu svarīgi pieminēt, ka e, īstenošanas procesā ir arī pro pozitīvi momenti. Pozitīvais ir tas, ka ir parādījušies jauni, ļoti skaidri noteikumi un ir arī regulas, e, kā dalību valstīm sakārtot finanšu instrumentus. Un ir uzsvērts arī reģionālais potenciāls, jo um, struktūrāli fonda un kohēzijas politika uh, ir vērsta uz vietējo pašvaldību un reģionu stiprināšanu. Un mēs vēlējāmies, lai arī šī sistēma palīdzētu attiecīgās tirgus nišas atrast tieši konkrētajiem MVU, lai nebūtu tā, ka mums ir daudz centralizētu produktu, jo nevar jau būt tā, ka visus met par vienu kārti. Īpaši tas attiecās situācijām, kad runājam par elastību. Šeit būtu vietā pieminēt, ka gūtās mācības mēs neesam nekur zaudējuši. Labums bija tāds, ka vadlīnijas mēs nopublicējām pirms process sākās, bet šīs vadlīnijas to nav nemaz tik daudz. Un Vēl pozitīvi vērtējams ir arī tas, ka vadlīnijas mēģina paskaidrot regulu. Vēl vēlētos uzsvērt, kā mums ir ļoti ciešas e, sadarbības saiknes informācijas apmaiņā starp finansu starpniekiem un protams, mazo un vidēju uzņēmumu organizētājiem. Un dalību valsts atbildīgās iestādes, kā arī komisija, visi piedalās šā finansējuma tā kā sagatavošanā, bet varbūt kas netika labi darbojās. Vispārēji runājot, vadlīnijās ir doti tādi vispārēji norādījumi, un vadlīnijas, kuras tiek sagatavotas projekta pēdējā etapā vai pat tā īstenošanas brīdī. Ir ļoti daudz tādu cilvēku, kuri īpaši priecīgi nav, un arī īpaši tehniski tas nav. Protams, mēģināt, mai, mēģinot mainīt noteikumus spēles gaitā, uh, Tas vienkārši nedarbojās, un to atrunā arī starptautiskās normas un saistības. Mēs nevaram spēles laikā mainīt noteikums, jo tad nevienam nebūs skaidrs, kā darīt un ko. Varbūt netik pozitīvi vērtējami secinājumi. Mēs veidojam jaunu sistēmu pēc no augšas uz apakšu virziena. Un eh, no finanšu pakalpojumu gala saņēmēja viedokļa šī schēma tik, tik dramata, tik um, pozitīvi nemaz netik, nelikās. Nākamais kāds gudrais ir teicis, ka perfektums jau nav tad, kad vairāk nav nekas, ko pielikt, perfektums ir tad, kad vairāk nav nekas, ko atņemt. Un eh, finanšu instrumentu īstenošanas eh, nosabošanās patreizējā programmēšanas periodā. Joprojām nav skaidrības par juridisko ietvaru ir vesela virkne noteikumu, kur ir ierakstīta CPR. Daudz no šiem noteikumiem jau pieminēju, bet vai sistēmā ir iestrādāta pietiekama liela elastība? Tas ir jautājums, ko mums vajadzētu, uz kuru šodien vajadzētu atbildēt. Valsts iepirkums, publiskais iepirkums. Piemēram, izpildu iestādes eh, noteikumu strikta piemērošana, to mēs nevaram uzskatīt par eh, fleksiblu spēju kaut ko darīt. Un eh, mm, kāda ir atšķirība starp um, iepriekšēju ietvaru Mums bija ārkārtīgi ierobežota un īslaicīga juridiskā loma un arī vadlīnija bija ārkārtīgi maz. To bija četras pavisam kopā. Un e, viena bija tā kā sagatavošanas periodā un šobrīd vēl bez tam, ka mēs nesākām e, īstenošanas procesu, mums jau ir 11 vadlīnijas. Un kāds ir labā kas ir labais. Mums ir iespēja izveidot mūsu pašu uz tirgu orientētus un MVU atbilstošas finanšu instrumentu sistēmas. Šobrīd eh, bieži vien noteikumi neatbilst mūsu sistēmai, bet eh, mums, protams, ir jāmēģina rast veidu, kā sistēmu optimizēt. Tas jau visiem ir skaidrs, bet eh, vai mums tiešām nebūtu jāmācās no pagātnes kļūdām. Ļoti liels izaicinājums ir elastība. To var panākt tikai mēģinot um, rast jaunus izaicinājumus un rast jaunas lomas, bet mums ir jābūt arī tuvāk un ciešāk jāizprot tirgus prasības. Un uh, strādājot kā finanšu starpniekam, mums ir jāsadarbojas arī ar citiem tādiem pašiem. Īpaši, ja mēs vēlamies paplašināt mūsu sadarbības kanālus, tad mums tā ir jārīkojas. Kohēzijas politikā mēs esam sagatavojuši operacionālās programmas patreizējam finanšu periodam apmēram 4 miljārdi eiro šobrīd ir tam paredzēta. Tas ir četreiz vairāk nekā iepriekšējā finanšu periodā. Mēs e, vēlamies būt saredzami un sadzirdami, klātesoši. Vēlamies radīt tādu piemērotu sistēmu, kas tiešām atbilstu tirgus prasībām ikvienā polijas reģionā. Un noslēgumā mums eh, nav nepieciešams specifiskas vadlīnijas. Mēs, eh, protams, vēlamies naudas plūsmu, mēs varam eh, arī panākt caurskatāmību. Tas ir iespējams, bet finanšu instrumentiem nederēs tādu pašu noteikumu kā grantiem un stipendijām. Viens piemērs ja mums ir jānāk klajā ar eh, rēķiniem, lai pierādītu, ka finanšu labuma guvējs īstenoja projektu iepriekšējā, iepriekšējā samaksas periodā, tad eh, garantijas jau nav. Un kas attiecās pēdējiem gadiem un pat arī iepriekš. Jo Eiropas pusē nekad tā nav bijis, ka tas tā kā radītu grūtības. Un otrs, vēlētos uzsvērt administratīvā sloga problemātiku, jo nav jēgas pieņemt ārkārtīgi striktus noteikumus un striktas regulas novērtējumu kritēriju, kad pārvaldošai iestādē ir jānāk klajā ar eksante pārskatu eh, programmai, tad eh, pēc eh, ir jābūt trīs aksanta novērtējumiem. Pēdējais no tiem novērtē risku. Un nevienmēr šie novērtējumi sakrīt savos secinājumos. Tāpēc eh, mums ir jāmēģina vienkāršot procesu, lai izvairītos no ārkārtas administratīvā sloga, kā tas, piemēram, ir šodien. Paldies par šīm diskusijām. Šķiet, ka tās ir ļoti interesantas, un esmu pārliecināta, ka eh, mūsu diskusija rezultātā tiešām izkristalizēsies, ko darīt tālāk un kā. Paldies! Merci pour. Paldies. Paldies par uh, šo precizējumu. Tātad, ja es pareizi saprastu jūs teikto, jūs vēlaties vienkāršošanu, lai izvairītos no visa veida šķēršļiem un dubūtas drošināšanas. Tagad vārds Aleksandram Vārtelam, kas ir ekonomikas vidus un enerģetikas politikas uh, nodaļas vadītājs uh, DH, tātad Vācijas uh, amatniecības konfeder konfederācijā. Jums vārds. Vorsitzender, <clears throat> meine Damen und Herren, herzlich. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, liels paldies par šo iespēju ierasties Briselē un runāt ar jums par ārkārtīgi svarīgu jautājumu, proti par mazo un video uzņēmumu finansēšanu. No Vācijas amatniecības nozares viedokļa es vēlētos nedaudz izgaismot šo jautājumu. Runa ir par vienu miljonu uzņēmumu, apmēram, kas nodarmē apmēram 5 miljonus strādājošo. Tātad diezgan liels īpatsvars. 80% 80% eh, gadījumi ir ļoti neliels darbinieku skaits un, un arī apgrozījums ir neliels. Un šie uzņēmēji vēlas finansējumu un Tātad runa ir ne tikai par amatniecības nozē, bet maziem un vidējiem uzņēmumiem kopumā, kurus uh, finansē kredīt institūcijas, un uh, mums veiksmīgā kārtā ir dažādas vietējās uh, finanšu institūcijas, kas finansē apmēram 85% um, šī te uzņēmēja finansējuma. Un, protams, ka mēs varam izmantot Eiropas Savienības attīstītos un piedāvātos finanšu instrumentus, bet ka šīs uh, finanšu institūcijas uh, nevar vairs izpildīt savus uzdevumus, tad um, arī šie finanšu instrumenti nevar tikt pienācīgi izmantoti. Un šajā ziņā mēs saskatām milzīgu risku šob, šobrīd, proti, ka šo te kredītu institūciju darbība uh, tikai daļēji uh, var tikt nodrošināta ar jauniem finanšu instrumentiem. Es vēlētos uh, pateikties Eiropas parlamentam par to, ka jūs savulaik paredzējāt šo te korģējošo faktoru. Tas ir absolūti nepieciešams, lai um, kredītu, lai nodrošinātu kredītu vajadzības maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai uh, tie varētu veiksmīgi turpināt savu darbību. vienlaikus mēs esam uh, uzzinājuši teplaikā, ka uh, šis te koriģējošais faktors tiks paturēts spēkā arī turpmāk, uh, ka šis jautājums tiks pārskatīts ik pēc diviem gadiem, tāpēc mēs vēlētos uzsvērt, ka ir svarīgi uh, paturēt spēkā uh, šo instrumentu, bet tas varētu darboties arī ilgākā termiņā, jo, protams, ir vajadzība pēc uh, ilgtermiņa kredītiem. Kas vēl mums būtu nepieciešams vai kas varbūt mums nebūtu nepieciešams un nebūtu nepieciešams uh, kredīti institūcijām, proti uh, pārlieks prasības attiecībā uz statistikas datiem no Eiropas centrālās bankas puses runa ir par tā dēvēto ANA kredītu. Arī e, te mēs vēlētos sirsnīgi pateikties Eiropas parlamentam ka tagad vismaz ir organizēta neformāla uzklausīšana par to, kā e, e, saprātīgi koriģēt varbūt e, dažus no nevajadzīgām prasībām, proti par to, ka tiek pieprasīti milzīgi dati par nelielām kredītu summām. jo šīm te vietējām banku iestādēm un kredīta institūcijām ir grūti sagatavot šādus datus, un tas noteikti ir milzīgs papildus sloks. Kas ir nepieciešams maziem un vidējiem uzņēmiem ne tikai Eiropā? Es vēlētos citēt to, ko teica deputāts Karas savā iniciatīvas ziņojumā. Diversificēti finanšu uh, pakalpojumi ir nepieciešami, kas piedāvā plašus uh, no izdevumu uh, un iegūmu viedokļu efektīvus, uh, piemērotus uh, risinājumus, tātad, lai uh, nodrošinātu nepieciešamo finansējumu maziem un vidējiem uzņēmiem. Tas sakāms ne tikai par maziem un vidējiem uzņēmumiem Vācijā, bet visā Eiropas Savienībā. Mums ir arī um, papildus finanšu institūcijas, uh, kas darbojas Vācijā. Tātad Mums ir nepieciešams tādas programmas, kas nekonkurētu savā starpā. Arī saistībā ar šo jauno strateģisko um, investīciju fondu Tātad varbūt mēs varētu smelties pieredzi no tā, kas jau tiek īstenots uh, Nīderlandē un uh, citās dalībvalstīs. Uh, tātad mēs varētu varbūt nodrošināt labāku koordināciju, lai izprastu, kādi instrumenti tiek piedāvāti dalībvalstīs, ko mēs varam izmantot arī citur. Paldies par uzmanību. Paldies. Paldies par MVU viedokli. Jūs teicāt, jā, ka MVU nepieciešami nevis instrumenti, bet tieši fondi, finanšu līdzekļu un aizdevumi kā tādi. Nu jā, lai varētu vienkārši tam visam piekļūt un lai nebūtu pārāk daudz statistiska indikātora. Vēršos pie kolēģiem. Gadeza Valkundze vai kāds cits kolēģis, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies. Man ir jautājums. Varbūt arī tāds komentārs. Valīnskas Batkēvičas kundzei. Es uh, īsti īsti nevarēju norientēties no tā, ko jūs teicāt par mācībām, kas jāgūst uh, par periodu no 7. līdz 13. gadam. Varbūt jūs varētu vairāk un detalizētāk par to paskaidrot, jo gan pozitīvie, gan negatīvie aspekti bieži vien izskanēja kā viens un tas pats. Tad no vienas puses ir tās, no otras puses atkal uh, tās pašas lietas īsti nedarbojās. Varbūt pietiekam neiedziļinājos Tad jūs varētu paskaidrot. Nu, kas tad īsti ir jāmācās no visām šīm lietām, varbūt arī konkrēti projektu piemēri? Kādēļ eh, te ir tik liels pretruns? Tad vēl, ja es pareizi sapratu, kā teica priekšsēdētājs, jā, vienkāršošana. Te nu jā, mēs esam viensprāts par to, taču man ir iespējas, ka. Kā Eh, šo uzsvaru uz ex ante un par to, ka tas ir tāds frustrējošs elements, ka tas kļūst aizvien svarīgāk. Es negribu runāt par visām politiskajām grupām, jo iespējams, ka uh, varētu te būt dažādi viedokļi, bet kopumā, jā, tās ir, nu, tas virziens, kurā mēs arī ejam. Mēs gribam zināt jau ļoti laicīgi, uh, kur mēs investīsim nodokļu maksātāju naudu, lai tā darbotos. Varbūt arī tur varētu kādu precizējumu, jo nu, tas ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Tas ir jāpadara efektīvs un vienkāršs. Lūdzu. Merci, monsieur Olbricht. Olbricht kungs. Paldies priekšsēdētāji par DFS pārskatu. Ļoti ska, eh, svarīgi ir tas, ka komisija teica, ka tas un tas ir jāatrisina DFS pārskata laikā. Nu, esam jau pieraduši pie tā, jā, nu labi, bet uh, te gribu arī sasākties ar Salama kungu sacīto, nu, kaut kas, kas īsti nedarbojas kā vajag. Tagad esam gandrīz DFS vidusposmā, bet vai tagad mēs kaut ko varam mainīt? Vai mēs varam mainīt vadlīnijas nākamajam DFS pēc 2020. gada, vai varam mainīt šo vadlīniju sistēmu tagad? Ja ir pārāk daudz šo vadlīniju, ja tās eh, tiek izstrādātas novēloti un tās atkārtojas ar šo eksante eh, nosacītību, labi, jā, tas viss ir svarīgi, bet, ja es pareizi saprotu, uh, tad mēs nepārtraukti dažādās situācijās šo eksanti nosacītību tikai uh, vairojam. Tad varbūt tas ir jāiekļauj DFS pašā. Jo ir taču konkrēti prasība pēc tā, ka tas ir jāpārskata jautājums, vai tagad tas ir izcināms, vai ir jāgaida laiks pēc 20. gada. Merci, Monsieur Rubig. Recht herzlichen Dank. Bikungs. Bikungs. Piedodiet, vai es varu uzdot jautājumu? I'm sorry? Not now, not now. Oui, vous aurez la parole tout. Jūs varēsiet izteikties vēlāk, bet tagad Rubikungs. Monsieur Rubik, je vous en prie. Jā, tanki, Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos atsaukties uz uh, palīdzības noteikumiem, jo īpaši tādos gadījumos, kad uzņēmumi saskaras ar grūtībām un tiem nav pietiekami daudz uh, uh, likviditātes. Tātad tas nozīmē, ka ir nepieciešams investēt uh, ražošanas kapacitātēs uh, vai uh, uh scaling up funkcijās. Tātad Runa ir par to, ko, to, kā varētu uzlabot finansiālo situāciju. Mans jautājums būtu sekojošs. Ja uzņēmumi ir grūtībās, vai nevarētu paredzēt zināms atvieglojums, tātad vai ir paredzētas kādas izmaiņas, jo īpaši tāpēc, ka scaling up ir ļoti ievērojama loma uh, un uzņēmumiem nav nepieciešamo līdzekļi. Mēs te runājam par riska kapitalizāciju, jo mēs vēlamies, lai Eiropas Savienībā tiktu radītas jaunas darba vietas. Tātad mēs vēlamies investēt e, inovācijās, ražošanā. Tāpēc es vēlētos varbūt precīzāku definīciju. Paldies! La parole est à monsieur Maille. Paldies, Maikungs. Īs jautājums pirmajam runātājam. Tas attiec uz visām valstīm, bet uh, tieši par īriju. Visi šie finanšu instrumenti, es nauda, vai, vai var teikt, ka tas viss būs īrijas strateģiskajā fondā un šajos attīstības veicinošajās bankās, vai tur šī nauda būs pieejama? C'est votre question, monsieur Maille. Ja cīl d'autres questions? Tātad paldies par šo jautājumu, Maikungs, vai kā citi jautājumi? Nu, tad es uzdošu vienu. Vai tas nav pārāk liels izaicinājums? Eiropas Savienība, kurā 28 dalība valstis, ka tagad mēs kalposim MVU, kas ir uh, vietējās ekonomikas uh, mugurkauls. MBU finansējums ir atkarīgs no finanšu iestādēm, bankām, finanšu dažādām iestādēm. Nu, ko tad mēs vispār varam darīt Eiropas līmenī, lai mēs nonā, nokļūtu šajā vietējā līmenī? lai atbalstītu MVU, kas nevar piekļūt finansējumam. Tad rentabilitātes problēmas arī bieži vien ir saistītas ar to, ka dalība valsts nav pietiekami īstenojušas nepieciešamās reformas, lai šo rentabilitāti vispār varētu atvieglot, lai veicinātu uzņēmēju darbību kā tādu. Nu, vienkārši ar to es gribu teikt, ka tad, kad mēs uzsākam kādu operāciju Eiropas līmenī, tad uh, ir uzreiz vesels klāsts regulu, juridisko pamātu, atzinumu, eksāntu izvērtējumu. Gribam risku, negribam risku. Bet to nav tik vienkārši atrisināt. Ir nepieciešama arī uzticība, lai varētu virzīties uz priekšu un ļaut MVU attīstīties. Nu, lūk, uzdevāt jautājumu, vai jūs varētu tagad uh, šiem jautājumiem atbildēt. Sorry. The difference between the... Tātad. Bijušais DFS un esošais DFS. Kādreiz mums nebija nemaz tik daudz noteikumu tiesiskajā regulējumā. Mēs izstrādājām šo sistēmu katrā valstī, Polijā, piemēram, mums sistēma ir ļoti diferencēta, eh, balstoties uz tieši vietējām pašpārvalžu iestādēm un uh, finanšu iestādēm, kas nav finanšu komerci iestādes. Tad, nu, īstenojot šos finanšu instrumentus. Šīs sistēmas mērķis bija mazināt uh, trūkums tirgu. Tagad, uh, ja mēs īstenosim esošu programmu, mēs jau esam jāmācījušies no pieredzes, bet tā vietā, lai attīstītu esošo sistēmu, mēs radām jaunu finanšu likumdošanu un paralēlo likumdošanu 11 vadlīnijās. Šīs 11 vadlīnijas, kas jau risina ļoti tehniskas operacionālas problēmas. Un nevienmēr tās ir pielāgotas uh, labi funkcionējušai sistēmai. Mums sistēma ir jātīsta, bet es nedomāju, ka mums nav jārada obligāti jauna sistēma, jo kaut ko jau esam izveidojuši. Un tad ir arī šīs finanšu uh, starpnieki institūcijas, kas nodrošina MVU finansējumu. Tās nav komerci iestādes kā bankas, bet aizdevumu fondi, garantiju fondi, reģionāli, lokāli orientētas finanšu institūcijas. Esošajā programmēšanas periodā mēs vēlējāmies uh, standartizēt šo visu Mums nepieciešama standartizēta sistēma, bet, nu, vēlos norādīt uz šīm atšķirībām. Pārāk daudz noteikumu bieži vien var bremzēt tieši finanšu instrumentu īstenošanu. Neaizmirsīsim, kā kohezijas politikā arī ir finanšu instrumenti un tiem ir šeit jāstrādā ar riskantiem projektiem. Lai privātais uh, sektors netiktu noslogots, piemēram, privātās bankas. Ja komercbankas var nodrošināt finansējumu MVU, tad uh, vispār nevajadzēs izmantot finanšu instrumentus. Tādējādi ex ante izvērtējums tik tiešām ir nepieciešams, tam es piekrītu. Bet ja mēs attīstām sistēmu, un kā rezultātā būs pārāk daudz ex ante izvērtējumu, tad vienkārši mēs nepārtraukti izvērtēsim uh, tirgus uh, problēmas. Piemēram, 13. gadā Polijā lielākā daļa pārvaldības iestādes uh, arī prasīja dažādiem konsultantiem nāk lejā ar izvērtējumiem par problēmām tirgū. Tad bija arī vādlīnijas rokas grāmata par to, kā izvērtēt, kā veikt šos ex-ante izvērtējumus. Pārvaldības iestādēm vajadzēja vienkārši pielāgot savu izvērtējumu analīzi šīm vādlīnijām. Nu labi, zināmā mērā tas ir pareizi. Tad viņas veica ex-ante izvērtējumu. Uh, Un tas attiecās uz specifisku laiku, katras operē, programmas darbības laiku, bet tirgu situācija mainās ļoti strauji. Un mēs to piedzīvojām 8., 9. un arī 11. un 12. gados, kad, piemēram, operacionālajās programmās bija indikātori no Lisabonas stratēģijas un tas bija jārisina. Mums bija jārisina šī indikātora problēma. Tagad, arī 2008. gadā, kad uh, radās finanšu krīze, tirgu situācija mainījās. Bet tādēļ, ka sistēma bija elastīga, mēs varējām uh, mm, sniegtu specifiskus finanšu produktus, lai risinātu finanšu problēmas. Eksānti tirgus izvērtējumi ir vajadzīgi, bet mēs izstrādājam tādu regulu, kur sakām, ka šo izvērtējumu skaitam ir jāpalielinās. Mēs radīsim uh, nu, ļoti labu nozari tieši fi, konsultantu firmām. Viņiem būs brīnišķīgi darba apstākļi, jo tikai viņi visu vērtēs un vērtēs, bet vai tas ir risinājums? kad mums ir tik tiešām nepieciešams eksāmena izvērtējums īstenošanas procesā. Tas ir jāatrisina. Uh, Tas arī viens no iemesliem, kādēļ programmēšanas periods kavējas, ir šī neskaidrība, neparedzamība. Reģionāla programmu pārvaldības iestādes Polijā joprojām nav vēl noslēgušas eh, ex ante izvērtēšanas procesu. Merci, madame. Paldies. Nu, klausot, klausoties jūs teiktajā, tik tiešām šķiet, ka tas nedarbojas, tāpēc nevajadzētu stāstīt pasaciņas. Tagad vārds Kirom Sūkungam, bet vispirms vēl vārds eh, Bārtā kungam. Bārtā kungs, vai jums būtu komentāri par jautājumiem, kas tika uzdoti? Da ich nicht direkt gefragt wurde, vielleicht. Tā kā man netika uzdots eh, tieši jautājums, var, varbūt būs tikai eh, viens komentārs. Ar finanšu instrumentiem mēs varam kompensēt trūkums tirgu, eh, piedāvājot pienācīgu finansējumu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un Mēs nevaram izmantot šos finanšu instrumentus uh, kā kompensāciju pārlieku lielam regulējumam finanšu tirgu. Um, finanšu uh, tirgum ir jābūt stabilam un uh, tāpēc nevajadzētu izjaukt visu šo te pamatu. Tāpēc es vēlētos atsaukties vēlreiz uz kapitāla prasību uh, regulu vai arī uz šo te anakredītu. Mums ir jāsaprot arī uh, risks, ka to, kas ar to ir saistīts. Arī nekustamā īpašuma kredīti ir papildus uh, riska faktors mēs atbalst, mēs pateicamies eh, vēlreiz Eiropas parlamentam par šo te korektūras faktoru un arī jūsu darbu pie ANA kredītiem. Paldies! Alors, avant de passer à la seconde... Pirms mēs uzsākam otro sadaļu. Keroru eh, Musokungs, jūs runājat par regulatīvo ietvaru. Tagad, kad esat dzirdējis Bartkevičs kundz teikto un Bartēl kunga teikto, vai jums Eh, rodas iespējas, ka jūsu rokās ir operacionāli instrumenti, un vai jums tik tiešām šķiet, ka tas palīdzēs, vai jūs jūtat, ka ir vajadzība pēc šiem instrumentiem? E Mazo un vidējo uzņēmumu sektorā, par ko galvenokārt tiek runāts šo pēcpusdienu, jā, masveidā. Varam teikt, kā pateicoties um, strateģisko investīciju plānam, mēs esam spējuši atbildēt uz milzīgo pieprasījumu, jo īpaši attiecībā uz vienu instrumentu veidu, proti garantijas bankām, um, uh, mazo vidēju uzņēmumu kredītiem. Mums ir vairāki instrumenti, kas ļauj uh, piedāvāt šādu iespēju apvārsni 2020 un kosme, kā arī kreatīvās un kultūras nozars jomā. Mums ir garantija instruments bankai, proti banka lūdz mums atbalstu, un mēs sniedzam šādu garantiju kredītu portfels, kas tiek piedāvāts mazam vidējam uzņēmumam. Pieprasījums ir ļoti liels, un ar FC mums ir izdevies uh, reaģēt uz šo pieprasījumu Mēs nevaram paredzēt milzīgas izmaiņas eh, vidusposma pārskatā, bet bez eh, šī strateģisko eh, investīciju fonda mums būtu radušās problēmas. Jāsaka, ka veiksmīgi ir ne tikai tas, ka ir pieprasījums, bet kas, manuprāt, ir diezgan delikāti, proti. mēs cenšamies panākt uh, papildus efektu. Jā, par to tik tiešām ir runa. Ja jūs eh, bankām piedāvājat garantijas, es eh, varu iedomāties, ka jūs saņemat ļoti daudz pieprasījumu, saka priekšsēdētājs. Vai tik tiešām tā ir patiesa pievienotā vērtība, vai gluži vienkārši iespēja, kas tiek labi izmantot? Atbilde. Strādājot pie šī instrumenta izstrādāšanas, mums ir pienācīgi tas jākalibrē. Un šobrīd var teikt, ka mums tas ir izdevies diezgan labi. Jo mēs pieprasām no bankām piedāvājums, pi, eh, pierādījums, un mēs, eh, mums ir arī eh, dažādi priekšnoteikumi, lai nodrošinātu to, ka runa ir par kredītiem, kas citādi nebūtu izsniegti, tātad bez mūsu garantijām. Bet, kā jau es teicu, sākumā mums nav nekādu zinātnisko formulu, kas ļauj to aplēst, tātad mēs nepārtraukt strādājam pie tā, lai uzlabotu šo procesu. Ja piekritīsiet, noslēgsim pirmo sarunu raundu, un tagad pievērsīsimies otrajai daļai - instrumenti, eh, kuri tiek pārvaldīti centralizēti, un pirmais runātājs Kristians Dibarī, kas ir BPI Frans, eh, Eiropas Savienības lietu departamenta vadītājs. Tā ir Francijas Publisko investīciju banka. Dibarī kungs, jums vārds uz 15 minūtēm. Paldies, priekšsēdētāj kungs, labrīt! Savā eh, prezentācijā īpaši vēlētos pakavēties pie tā, kāda ir centrālie finanšu instrumenti. Uh, bet eh, iesākumā pāris vārdu par BPI France. Kā jūs teicāt, mēs esam CDC um, ehm, meitas uzņēmums, mēs tikām izveidot 15. gadā eh, savienojot kopā vairākas jau eksistējošas nodaļas. Mūsu galvenie uzdevumi ir seši. Tās ir garantijas, aizdevumi, inovācijas, eh, fondi, mazas investīciju garantēšana un lielo investīciju garantēšana. Mūsu vērtības galvenais uzsvars uz uz uzņēmēju darbību vērsta rīcība. Mēs mēģinam darboties proaktīvi un mēs mēģinam iedzīvināt šīs vērtības un darīt visu, lai Eiropas piedāvātie instrumenti tiešām tikt izmantoti reālajā dzīvē. Kā NPB mūsu galvenais uzdevums ir, iespējams, ka mans uh, draugs Dominiks jūs sīkāk iepazīstinās ar NPB un eh, centrālo finanšu instrumentu izmantošanu, bet es eh, īsumā vēlētos izskriet cauri 2015. gada komunikē par eh, Nacionālo atbilstīgo banku lomu Eiropas investīciju plāna īstenošanā. Tātad eh, Nacionālās promocijas bankas, ko tās dara, lai veicinātu Eiropas investīciju plānu. Šī komunikē pozitīvais um, novērtējums bija tāds, ka NPB spēlē ārkārtīgi lielu lomu uh, uzņēmē darbības diversifikācijā. Šajā e, komunikē tika augstu novērtēta NPB loma tieši tirgus pārzināšanā. Un e, šajā e, komunikē tika uzsvērta ciešāka sadarbība starp šīm NPB un NPB Eiropas Investīcija Banka. Šobrīd eh, par šiem finanšu instrumentiem. Kāds ir mūsu skatījums un kāda ir alternatīva grantiem? Vispirms, eh, granti kā tādi, tiem ir eh, ļoti tieši ietekmas finanšu tirgiem. Mēs piedāvājam arī atbalsta mehānismu un um, Mm, šie finanšu instrumenti ir arī ekonomiski izdevīgāki, jo, piemēram, grantam vai stipendijai šis te privātais, privātais svirojums nav tik liels kā līdzfinansējumam. Un visbeidzot, mums atmaksāto naudu atkal var investēt, tādējādi efekts daudzkāršojās. Protams, ir jāuzsver arī tas, ka eh, stipendijas, ka granti ir eh, viens no būtiskākajiem finansējuma avotiem tādās nozarēs, pie kurām šobrīd nepakavēšos, proti nozarēs, kurās finanšu instrumenti visas finanšu vajadzības atrisināt nespēja. Tad eh, Eiropas finanšu instrumentu īstenošana. Kā jau teicu, NPB loma šeit ir ļoti svarīga. Ne tikai kā eh, galvenajam Eiropas eh, finanšu instrumentu īstenotājam, bet arī tāpēc, ka NPB ir tādi spēlētāji, kuri mēģina piesaistīt arī publiskos resursus, privāto naudu un to visu apvienot kopā, lai veicinātu vēlamā rezultātu sasniegšanu. Tā mēs arī, tā mēs arī strādājam. Tagad eh, par īstenošanu kādi ir centrālie Eiropas instrumenti, kurus iedzīvina NPB. NPB ir eh, jau no paša sākuma iesaistīts īstenošanā, un NPB strādā ar IPB vienībām, tajā skaitā ar investīciju banku, lai pieregulētu un uzlabotu jau esošos instrumentus vai lai radītu jaunus tieši izvērtējot platformās esošās iespējas, tajā skaitā arī Eiropas investīciju plānu. Manā prezentācijā ir pieminētas vairākas transakcijas, un, piemēram, 15. gadā mēs parakstījām dokumentu, kā tiek garantētas investīcijas, piemēram, līdzfinansējums kosme programmā un citās. Un mans kolēģis eh, jau 15. gadā arī parakstīja sadarbības dokumentu ar kosme. Un 15. Eh, gadā man Čehijas eh, kolēģi arī piedalījās šajā kosme programmas īstenošanā. Tādējādi NPB piedalās centrālo finanšu instrumentu īstenošanā. Mēs uh, esam piedalījušies vairākās eh, Eiropas Investīcija bankas eh, darbībās un piedalāmies arī finanšu instrumentu regulas eh, uzmetumu veidošanā. 2015. gadā mūsu ieguldījums Eiropas investīcija plānā bija 700 miljonu eiro vienā gadā, Daļai tie bija aizdevumi un daļai arī ieguldījumi EIF un Francijas privātajos ieguldījumu fondos. Tagad detalizētāk pakavēšos pie mūsu piedāvātajām garantiju programmām tieši runājot par to, kur šie instrumenti dod pievienoto vērtību un kāda ir citi finanšu instrumenti, kuri e, dalību valsts līmenī jau ir strādājuši. E, mūsu programma, tātad noslēgtais līgums ir EIF apstiprināts. Tas notika 15. gada maijā. Un uh, To mums piedāvāja Junkera plāna mazo un vidējo uzņēmumu apakšprogramma, kurā mēs runājam par 320 eh, miljoniem. Ir divi apakšprodukti. Viens ir EIF radošais aizņēmums, kurā mēs atbalstam tieši inovācijas. Inovācijas, kuras izstrādājušas kompānijas, kuras saņēmušas finansējumu no zinātnes un izpētes programmas. Un eh, mēs eh, uz to arī mēģinājām skatīties. Un eh, otrs ir inovācija, inovācijas izstrādājumi. Un šeit mēs atbalstam arī privātos investorus. Šie divi produkti, finanšu produkti, kā tie savā starpā e, saspēlē. Kreisajā pusē jūs redzējat dažādas fāzes, tā tad e, atmaksātība, riska sadalījums un dažādi citi aspekti. Un labajā pusē ir tā tad augšanas fāze, Mums ir pieaugošie aizdevumi, un šeit mēs sadarbojamies ar komercbankām. Un eh, mums ir, kā jau teicu, vesela virkni piedāvāto produktu, un šo divu produktu jaunistrāde mums ļāva aizpildīt eh, esošās plaisas, esošās tukšās nis, nišas, un šobrīd tiešām starp eh, zinātnes un pētniecības finansējumu un aizdevumiem ir jau ciešāka saikne, jo, protams, ka finansēt zinātnu pētniecību ir pietiekami riskants pasākums. Īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem jaunrade un inovācijas ir ļoti mīnpilns lauks. Jāsaka, ka šī programma ir ļoti augstu novērtēta no visu to puses, kur tajā piedalījās. Mēs esam no 50 līdz 60 procentiem finansējuši un esam atbalstījuši pār par 70 uzņēmumu, 700 kompānijām. Un eh, ļoti aktīvi strādājam arī papildus portfeļa sagatavošanā. Un savu prezentāciju vēlētos eh, nobeigt ar citu finanšu instrumentu prezentāciju, pie kuriem šobrīd strādājam. Tā tad. Tā ir mazo un vidēju uzņēmumu inovāciju garantijas programma, un to sauc par, to sauc mazliet savādāk, bet to jau es pieminēju savas prezentācijas sākumā. Mēs strādājam arī ar vidē lielo aizņēmumu garantijām, kas ir domāti gan MBU, gan arī lielākiem uzņēmumiem un mēs mēģinam izanalizēt iespēju, kā analizēt nākotnē virzītu investīciju nodrošinājumu. Sadarbojamies ar NPB, ar EIF, ar EIB. Ir izveidota jauna platforma, kas tika izveidota Junkara plāna ietvaros vai paralēli tai. Mēs šobrīd mēģinam izveidot arī līdz finansējuma instrumentu KIB grupai, un tas sauc par SPI frondu. Tas ir nacionālās eh, programmas ietvaros eh, nākotnes investīcijām, un ir arī citas eh, jomas, arī citi domēni, tajā skaitā arī um, maksāt spējā, kur mēs sadarbojamies ar starptautiskiem spēlētājiem kur ir arī kopkapitāla uzņēmumi, un tas būtu tāds pārskats mūsu piedāvātajiem risinājumiem. Tas šobrīd ir mūsu portfelī, kādus projektus mēs iespējami varētu finansēt. Paldies! Es atbildēšu visiem jautājumiem, ja tāda būs. Merci. Paldies, pavisam neliels jautājums grupai šie pasākumi, kurus jūs uzskaitījāt, varētu tikt īstenot bez finanšu instrumentiem, tātad bez Eiropas Savienības finanšu instrumentiem. Citiem vārdiem sakot, ja nebūtu bijis šīs garantijas no Eiropas puses, vai runa ir par operācijām, kuras jūs būtu uzsākuši vai nē? Tas ir jautājums, kas ir ļoti sarežģīts un te var būt dažādas atbildes. Es domāju, kas attiecas uz inovāciju programmu. Tas nebija mūsu produktu klāstā. Mēs grasījāmies pie tā strādāt, bet, bet mums nebija dotācija un garantijas mehānismi, kas būtu pietiekami pamatīgi savulaik, lai izstrādātu optimizētu piedāvājumu, piemērotu uzņēmumu prasībām. Kas attiecas uz private equity? Nu, mēs te nedaudz diskutējām pirms šīs sanāksmes. Pirms mēs uzsākām šo te Eiropas investīciju programmu, mēs parakstījām vienošanos ar FAI, e jo mums ir kopīgi mērķi, un bijām noteikuši vienu kvantitatīvu mērķi un sapratām, ka ar papildus eh, centieniem, tātad ar šo Eiropas eh, strateģisko investīciju plānu, mēs varbūt mm, nedarījām to visu citādi, bet eh, runa ir drīzāk par kvantitāti. Mēs redzam arī pievienoto vērtību, kāda ir bijusi jaunajiem instrumentiem. Protams, ka nu, šis jautājums ir diezgan sarežģīts un grūti arī izvērtēt. Tam ir nepieciešams vairāk laika. Paldies. Tagad vārds eh, Dominikam Dikrajenkūr, kas ir Eiropas ilgtermiņa investoru ģenerālsekretārs. Paldies priekšsēdētājiem, paldies par šo iespēju. Šī Eiropas uh, ilgtermiņa investīciju asociācija šobrīd uh, strādā pie uh, pārstrādāšanas. Mēs vēlamies pielāgoties uh, valstu attīstību veicinošajām bankām. Tāpēc uh, man būtu varbūt četri jautājumi un arī daži komentāri, kurus vēlētos pieminēt. Vispirms, kad mēs runājam par valstu attiecību veicinošajām bankām, tad jāsaka, ka šobrīd mums nav vienotas definīcijas. Tā tad nav viens eh, vienots definīcijas par to, kas tad ir šīs te NPBI. Varu tikai jums eh, izklāstīt galvenos elementus. Un tas nenozīmē, ka visos gadījumos ir runa par vienu un to pašu biznesa modeli, bet e, tām galvenokārt ir sekojošas e, iezīmes. Tās ir publiski kontrolētas vai tās arī e, pieder valstīm, bet tās tiek, nu, tās tiek uh, publiski pārvaldītas. Mērķis nav uh, iegūt peļņu, bet gan veicināt uh, publisko politiku un Eiropas Savienības politikas īstenošanu. Protams, ka uh, te ir milzīga atšķirība arī starp politiku un politikas jomām. Ja tas viss ir atkarīgs arī no produ, proje, projektu veida. Tātad to mērķis nav konkurēt tirgū, bet drīzāk novērst trūkums tirgū. Un tāpēc tām ir kontru cikliska loma. Divi galvenie pievienotās vērtības elementi ir vispirms tas, ka tās var izvērtēt um, investīciju publisko vērtību. Un uh, ar to es domāju, protams, ka tā ir pavisam cita pieeja, piemēram, nekā um, komerc pieejas gadījumā, kur mēs domājam par peļņu no investīcijām. Uh, šajā gadījumā mēs domājam par uh, publisko vērtību, tātad tā ir galvenā pievienotā vērtība, un otrā ir um, šī te uh, konsultācija loma. Tās var sniegt konsultācijas par to, kā struktūrēt projektus, lai saņemtu finansējumu. Tātad, kā jau teicu, ne visām šīm bankām ir viena un tā pati uzbūve. Uh, Un šeit jūs redzat, ka tās var kalpot kā tilts eh, starp publisko uh, pārvaldību, publisko budžetu, uh, grantu kultūru un otrs puses privāto sektoru uh, finanšu tirgiem un finanšu instrumentu tirgiem. Man ir diezgan ilga pieredze šajā jomā, un es varu teikt, ka ir ļoti grūti nodrošināt šo tilta lomu. Jūs jau pieminējāt priekšsēdētāji, ka runa ir par uh, institūcijām, kas darbojas reģionāli, vietēji, uh, tās var labāk novērtēt arī vietējo situāciju. Un tādējādi tās var nodrošināt to, ka instrumenti ātrāk nokļūst tirgū, jo būtu ļoti grūti no Briseles uh, piekļūt simtiem tūkstošiem mazo un vidēju uzņēmumu To var darīt tikai tādā gadījumā, ja ir runa par institūciju, kas bal, m, darbojas uz vietas. Lielākajai daļai dalībvalsts jau ir šādas te valstu attīstību veicinošās bankas. šīs te bankas uh, sniedz konsultācijas, uh, sniedz kredītus un tās ir ļoti svarīgas uh, finanšu instrumentu īstenošanā. Tam ir ļoti daudz pieredzes, dažām no tām pat vairāk nekā 20 gadu garumā. Es varbūt nenosaukšu visus šos finanšu instrumentus no pašiem sākumiem, bet uh, uh šī pieredze ir ļoti nozīmīga, tā jāizmanto. Pāris vārdi par Uh, strateģisko investīciju fondu. Nu, tas nav tīri no regulatīvā uh, viedokļa finanšu instruments, bet tīri praktiski tas ir finanšu instruments. Tā kā valsts attīstība veicinošo banku piekļuva Eiropas garantijām tieši līdz šim tika izslēgta, tad bija trīs sadarbības iespējas. Vispirms uh, līdzfinansējot milzīgus projektus, bet tas bieži vien neatiecās uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Otrakārt, eh, nodrošinot starpnieku lomu starp maziem vidējiem uzņēmumiem un, eh, un treškārt, iespēja strādāt izmantojot platformas. Nu, jāsaka, platformas līdz šim ir darbojušās vārdos, bet varbūt e, ne realitātē, bet tās vajadzētu pienācīgi izmantot. Manuprāt, reģionos tās ir ļoti svarīgas. Un visbeidzot, tās var piedalīties un tās piedalīsies konsultāciju pakalpojumu sniegšanā ar Eiropas investīciju uh, konsultāciju tīklu. Četri jautājumi Pirmais jautājums. Kāpēc izmantojat Eiropas Savienības eh, centrālo budžetu īstenot šo strateģisko investīciju plānu un nevis citādi? Es domāju, ka tas jau pietiekami daudz eh, ticis minēts. Struktūra fondi nav tikuši pietiekami daudz izmantot finanšu instrumentiem, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ir jāvienkāršo noteikumu. Tas ir skaidri pateikts. Noteikumu vienkāršošana ir absolūti nepieciešama. Cik daudz no šīm institūcijām un eh, citām iestādēm gluži vienkārši neizmanto šos instrumentus, tāpēc, ka tas ir pārāk sarežģīti un tas izmaksā pārāk dārgi. Nu, varbūt vienā slaidā. Uh, strateģisko investīciju uh, fonda modelis. Šīm te NPBI ir ļoti svarīga loma. Un otrs jautājums, kā mēs varam nodrošināt patiesu pievienoto vērtību un iesaistīt arī privāto sektoru. Te ir nopietnas jautājums pārdomām. Protams, ka par to jādomā FC strateģiskajai komitejai, bet ir jādomā par īpašām aktivitātēm ar augstāku risku nevajadzētu palielināt kopējo kredītu apjomu, jo šoreiz ir ticis izraudzī, izraudzīts performance rādītājs šiem te strateģiskiem projektiem. Runājot par NPBI, ir ļoti svarīgi noteikt viņu lomu šajos finanšu instrumentos, lai viņi neieņemtu privātā sektora lomu. Pat tad, kad uh, šīs institūcijas uh, uh, piedāvā savus pakalpojumus publiskajām institūcijām, nu, man jāsaka, šīs publiskās institūcijas bieži vien aizņem privātā sektora lomu. Un valsts attīstību veicinošajām bankām ir piekļuva Eiropas tipa garantijām, un tās varētu uzņemties EIB loma. Nu, tas ir mans personīgais viedoklis, ne viss man, mans pārstāvētās asociācijas biedru uh, viedoklis. Nākamais jautājums, kā nodrošināt to, ka šī uh, eh, instrumenta nonāk pie dalībvalstīm, kurām tas visvairāk nepieciešams? Es domāju, ka politiskā riska jautājums ir ļoti nozīmīgs. Es neesmu ticies ne ar vienu institucionālo investoru, kam tas nebūtu eh, viens no svarīgākajiem jautājumiem, viena no prioritātēm, kad viņi domā par investīcijām vienā vai citā valstī, tātad politiskais risks. Un, lai palīdzētu atrisināt šos jautājumus, Ir nepieciešams uh, palielināt valsts attīstību veicinošo banku lomu. Un ceturtais jautājums. Kā nodrošināt to, ka mēs sniedzam atbalstu mazākajiem uzņēmumiem? Nu, jā, te varbūt ir grūti saskatīt skaitļus šajā slaidā, bet uh, vēlējos pievērst jūsu uzmanību skaitļiem. 92,2% uzņēmumu Eiropas Savienībā ir mikro uzņēmumi. Tie nodarbina 29,6% eh, strādājošo. Tātad tie ir mikro uzņēmumi. Neaizmirsīsim par mikro uzņēmumiem. Es pamanīju, ka Eiropas programmas mikrofinansējumam pat nav pieminētas. Uh, easy Progress un Progress programma. Lai arī ir zināms finansējuma trūkums, es domāju, ka ļoti žēl, ka vairāk resursu nav pieejams šajā jomā. Un jauna platforma, aktīva platforma jaunām finanšu institūcijām ir paredzēta. Es domāju, ka arī tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. Mani secinājumi pavisam īsti trijos punktos. Vispirms, un to teica um, jau man polijas kolēģi, mums ir nepieciešama atšķirīga attieksme pret um, grantiem un finanšu instrumentiem, jo pretējā gadījumā mums nekas neizdosies. Tātad finanšu instrumentu gadījumā runa ir par eh, citu kontroli, eh, citu uh, atskaitīšanos, citiem priekšnoteikumiem. Te ir runa par citu uh, samērīgumu arī attiecībā uz kontrolēm un ziņošanu. Vēl viens piemērs. kāpēc bija šāda milzīga cīņa uh, par uh, fonda atkārtot izmantošanu, ja nekas netiek teiks par fonda izmantošanu, teiksim, grantu gadījumā. Otrs secinājums - vienkāršošana un fleksibilitāte. Es varu tikai un vienīgi atkārtot to, ko teica iepriekšēja runātāji. Arvien pieaug dažādi instrumentu skaits un rodas jautājums, vai tie nepārklājas. Mums ir jādomā arī par kritisko masu un jāizmanto sinerģija, ko rada šie instrumenti. Ir tik daudz spēlētāju. Padomu komisija, eh, parlaments, EIB, eh, e eh, Nacionālās veicinošās bankas saraksts ir ļoti garš, un katrai ir savi noteikums, savs juridiskais pamats. Tā tad ir milzīgs risks, ka kādā brīdī šis process var bloķēties, gluži vienkārši tāpēc, ka noteikumi ir pretrunīgi, un pat ja nav eh, šāds bloķēšanās, eh, transakciju izmaksas var būt pārāk lielas, jo ir ļoti daudz spēlētāju, kas iesaistās. Tātad pārskatot daudz, kad finanšu schēma un finanšu regulu ir jādomā par vienkāršošanu lai atvieglotu piekļuvu maziem un vidējiem uzņēmiem. Nu, kāpēc mēs nevarētu paraudzīties uz to no mazo un vidēju uzņēmumu viedokļa? Tas mums pavisam vienkārši ļaut vienkāršot. Un, visbeidzot, labāk izmantot uh, valstu attīstību veicinošās bankas un to pakalpojums, tām ir ļoti vērtīga pieeja no apakšas uz augšu, un tas papildina Eiropas Savienības institūciju pieeja, kas ir no augšas uz apakšu ir nepieciešams arī nodrošināt turpināšanu, arī domājot par to, ka ir nepieciešams diezgan daudz investīciju izmaksu, lai sāktu izmantot šos instrumentus. Tāpēc šīs institūcijas noteikti vēlētos vienlīdzīgas spēles noteikums, kas, diemžēl, šobrīd tā vēl nav. Liels paldies! Paldies! Dikai un Kūrkungam. Tagad vārds jautājumiem. Kolēģi, kurš vēlētos uzdot jautājumus? I, I just have one actually. Uh, I think that was an excellent lieliska prezentācija un uh, ļoti labi sagatavoti arī uh, statistiskie pierādījumi. Jūs runājāt par politiku, par šīm Nacionālajām attīstības bankām, Eiropas investīciju banku. Kurs šīs politikas izstrādā? Jūs jau teicāt, ka e, šīs politikas nav politiķu izstrādātas, bet politiķi bieži vien vēlētos zināt, kā tad darbojas šīs tehniskās politikas. Varbūt, ka jūs varētu piemin nedaudz pastāstīt, kā šīs politikas darbojās. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos uzdot jautājumu vai izteikties? Tā tad. Jūs eh, jau šeit veiksmīgi teicāt, ka e, noteikumiem ir jātiek vienkāršotiem. Un, eh, protams, tam ir jābūt visam savienotam ar reālo situāciju. Un jūs e, uzskatiet, ka arī noteikumiem ir jābūt ilg, ilgspējīgākiem, jo tādējādi arī visiem būs skaidrs, kas notiks ar viņu investīcijām vairāk vai mazāk ilglaicīgākā periodā. Bet uh, par jūsu priekšlikumu runājot, un to jūs arī teicāt savos ievadvārdos, viegli jau nav, teiksim, no Eiropas viedokļa raugoties, ko darīt mazo un vidējo uzņēmumu labā, jo ir daudz eh, tā saucamo starpnieku. Jūs jau pieminējāt bankas, ir arī citi spēlētāji. Vai jums šķiet, ka notiek sava veida mobilizācija un kā mēs varētu tikt pāri šai investīciju trūkumam, kas šobrīd ir piemeklējis Eiropu pēdējos desmit gadus. Uh, Vai jūs uzskatiet, ka instrumentu, lai pārvarētu šo investīciju trūkumu, mums pietiek? Kā veicināt šīs investīcijas, šo investīciju pieplūdumu, un varbūt, ka bankām tas arī būtu kāds risinājums, jo tas eh, ļautu garantēt investīcijas, tas ļautu arī nodrošināt savas investīcijas, un eh, publiskajiem investoriem varbūt, ka tā ir iespēja uh, arī uh, dekonsolidēt parādus un izveidot tādus perifēros instrumentus. Un šajā operācijā, protams, to jau jūs pieminējāt savā um, prezentācijā, tas ir arī konkurences moments, un Eiropas Investīcija banka arī varētu garantēt šīs investīcijas. Un tas arī būtu ļoti labs risinājums. Šķiet, ka vairāk izteikties gribētāji nav. Un, ja jūs um, vēlētos vēl ko piebilst, varbūt atbildēt uz jautājumu. Ak, nē, ir tomēr uh, viena kundze, kas vēlētos uzdot jautājumu. Jā, paldies! Es, uh, jā, vēlētos uzdot. Es esmu reģionālās attīstības komitejas eh, deputāti un es strādāju īstenošanas ziņojumā, un šī īstenošanas ziņojuma būtiska sastāvdaļa ir saistīta ar finanšu instrumentu izmantošanu. Un eh, tāpēc man šīs uzklausīšanas tēmas šķiet ārkārtīgi svarīgas ne tikai manā darbā, bet arī reģionālās attīstības komitejas darbā ar komisiju esam, ar komiteju esam, ar komisiju esam daudz e, diskutējuši un arī ar e, eh, padomu un esam nonākuši pie šķietam līdzīgiem secinājumiem kā jūs. Nav standartizācijas, visu laiku kaut kas mainās, nav nekādas tādas drošības, tas viss ir skaidrs, bet jūs strādājat reālajā dzīvē un es vēlētos dzirdēt jūsu atbildes. Uh, kādi ir galvenie šķēršļi, bet tādi praktiski, vai tie ir valsts atbalsta noteikumi. Piemēram, manā valstī, Horvātijā, ja mēs dodam grantus inovatīviem projektiem un eh, mazie un vidēji uzņēmumi un vietējās pašvaldības eh, inovatīvos projekts īstenot, tad viņi var saņemt 50%, bet 50% viņi nevar saņemt no finanšu instrumentiem, tāpēc, ka pārējie 50 ir valsts atbalsts, vai runa iet par publisko iepirkumu. Tātad ko mēs varētu ieteikt, lai sistēma pamainītos. Jo runājot par vienkāršošanu un standartizāciju, runāt jau ir labi, bet es nezinu, ko mēs varam sistēmas pārveidojumā panākt, jo vienmēr jau būs specifiski noteikumi, kur tādu vai citādu iemeslu dēļ tiks ierakstīti, bet šīs politikas elementi, ko jūs ieteiktu? Varbūt, ka mēs soli pa solītim varētu virzīties visiem vēlamajā virzienā. Sī, tie tā šlik. Jā ļoti interesanti mēs šeit dzirdējām, jo katru dienu mēs par to dzirdam un arī runājam. Vienkāršošana, vienkāršošana, vēlreiz vienkāršošana. Jo Eiropa šobrīd ir tik ārkārtīgi sadrums, sadrumstalot noteikumos, ka pieņemt lēmumu tikpat kā vairs nav iespējams, un tas uh, lielā mērā novēlo bieži vien iespējamās atbildes. Protams, mums ir nepieciešams budžeta noregulējums, bet varbūt tiešām noteikumi ir pārāk daudz. Un no šāda viedokļa raugoties noteikumi jau ir domāti, lai viss darbotos e, efektīvi. Bet bieži vien tā ir tāda vīģis lapa, ar ko mēģinam aizsekt to, ko nevēlamies redzēt. Tagad abi kungi. Tā tad eh, Nierjadas kundze pēc tam pārņēmis eh, vadības grožus, un eh, tagad mēs, pēc tam mēs pārēsim pie pēdējās, pie pēdējā domēna, bet tagad atbildes. Pavisam īsi, ātri par valsts atbalstu. Jā, mēs. Uh, izmantojam šo tiesu satvēru, tur, kur mēs piešķiram valsts atbalstu, ir nosacījumi šajā sakarā, kas ir labi izstrādāti tieši no regulējuma viedokļa, lai pēc iespējas vairāk varētu atbalstīt uzņēmumus ļoti riskantās nozerēs. Un tad arī mēs iejaucamies, ņemot vērā tirgus nosacījumus un sadarbojamies arī ar privāto nozari. Uh, Nu, jāteic, ka šis regulējums nav tik slikts. Protams, mēs arī gribētu sniegt savu pienesumu, lai to uzlabotu. Tālāk par uh, Eiropa MVU arī ļoti sarežģīts šis uh, starpnieka attiecības. Ir vienkāršošana ļoti svarīga, un tad ir vēl viena lieta, kas ļoti svarīga. Uh, par centrāliem Eiropas instrumentiem tieši nacionālais konteksts, kas ir fundamentāli svarīgs, lai varētu izvietot sinerģijas starp centrāla Eiropas rīkiem un nacionāliem rīkiem attīstīt šo sviras efektu, nu, lai es darbotos. Protams, ka tas nav vienkārši, jo instrumenti tiek izstrādāti Eiropas līmenī. Uh, Līdz ar to izstrādes līmenī ja būtu jāņem vērā 28 dažādu dalību valstu realitāti. Tas ir visai sarežģīti, bet tieši īstenošanas fāzē instrumenti sniedz pēc iespējas lielāku elastību, lai pielāgotos katras dalību valsts reālijai. Un arī šeit varu tiešām uzteikt EIB, kur viņi arī piemēro savus instrumentus, ņemot vērā katras valsts specifiku. Noslēgumā par pārvaldību. Nu, te viss ir vienkārši īpa, ir divi īpašnieki - valsts un valsts kase. Tad, kad mēs strādājam ar nacionālajiem um, vai pareizes reģionālajām pašpārvaldēm, tad mēs uh, mēģinam organizēties tā, lai mēs varētu tiešām kalpot politikām, vai tas būtu Eiropas nacionālajā reģionā līmenī. Paldies, Dominika! Jā, reģioni, saka priekšētājs, arī var uh, izstrādāt savus noteikumus, lai šo valsts atbalstu piešķirtu. Nu, varbūt citus noteikumus viņi gluži nevar pieņemt, bet viņi var, iz, viņi var izstrādāt dažādas instrumentus, atbildēt tieši uz uh, savām vajadzībām. Nu jā, tas lietas nē, nu vienkāršo. Paldies. Question of who. Uh, Paldies. Eh, pirmais jautājums. Eh, kas tad šīs eh, dalību valstu atbalsta bankas pārvalda? Tā ir konkrētās valsts valdība, kura izvirza uh, ietvaru saskaņā ar katras dalību valsts politiku bet tā kā finanšu instrumentus sagatavo Eiropas Savienība un tie tiek īstenot caur, caur reģionāliem struktūru fondiem vai pat eh, centralizēti, tad tā ir katra konkrētā finansējuma fonda noteikumi, kuri nosaka spēles noteikumus. Uh, Protams, šīs institūcijas pēc savas būtības par prioritātēm jau neizvirza finanšu rezultāta sasniegšanu un peļņas gūšanu, protams, un tā ir arī būtiskākā atšķirība salīdzinot ar komercbankām. Jautājums par Eiropas Savienības līmeni Jūs, eh, prieksēdētāji kungs, jau tā kā sniedzāt atbildi savā jautājumā, bet, eh, protams, ir vesela virkne iemeslu, kāpēc noteikumu un normatīvu izstrāde Eiropas līmenī ir tik ļoti svarīga. Varbūt, ka nevienmēr tas ir skaidrs, nekavējoties un tiešā veidā attiecas uz MVU, tas vairāk attiecas uz infrastruktūras veidotā, veidošanu, bet kapitāla tirgus savienība, kapitāla savienība un banku savienība, protams, tiešā veidā attiecas uz MVU. Un vienā valstī tas varbūt nedaudz atšķirsies no citas, un tomēr visi šie aspekti ir svarīgi. Cits piemesls ir eh, Eiropas eh, tirgus eh, sekretarizēšana Otra jūsu jautājuma daļa bija, eh, vai tas atbild uz šo jautājumu un vai tā arī ir problēma. Es, protams, neesmu nekāds Delfa orakuls, lai varētu uz to atbildēt. Protams, Eiropas investīcija plāns, tās osmais Junkara plāns, nav tikai un vienīgi finanšu instrumentu kopums. Paldies Dievam! E, visbūtiskākais pilārs jau tur nav ierakstīts, un tās ir struktūra reformas. Tātad viss tas, kas veido investīcijām labvēlīgu gultni un gaisotni, Tas viss tas ir vienlaicīgi. Mums ir bāzeles regula un kapitāla prasība noteikumi, kas bankām pieprasa svirojumu un kas mēģina tā kā aizpildīt tirgus tukšumus. Un visbeidzot, par šķēršļiem. Duberī kungs jau atbildēja Bet eh, vēlētos atbildēt varbūt nedaudz drusiņ savādāk. Runa neiet par to, vai ir eh, papildus valsts atbalsts vai valsts iepirkums. Ir jāskatās visi noteikumi kopumā. Pats personīgi esmu eh, izskatījis tā saucamo orientācijas dokumentu, neesmu pārliecināts, ka to tā sauc, kā savērp kopā struktūra fonds ar FSI. Man sāka sāpēt galva, iekams es biju ticis līdz beigām pirmajai rindkopai. Uh, Tā tad 4, 5, 6 lieli finanšu instrumenti, kuriem ir nepieciešamie cilvēku resursi, lai izvērtētu visus šos dokumentus. Bet mazākās valstīs viņiem vienkārši nav iespējas to visu izvērtēt. Mikrofinansējums, to jau pieminēju savos ievadvārdos. Mikro institūcijā strādā, ap, strādā 5 līdz 15 cilvēki, un viņiem tiek prasīts parakstīt līgumu ar Eiropas Savienības institūciju, viņiem ir jāalgo jurists. Viņiem pat nav uh, jurists, kas varētu iziet cauri pusmetru biezam papīra blāķim, ko sauc par līgumu. Uh, Protams, viņiem šis piedāvājums no Eiropas Savienības puses varētu šķist interesants, bet tas pārāk dārgi maksā. Eiropas Savienība ir tātad rada darba vietas. Jo nepieciešama lielāka ekspertīze, lai sagatavotu dosjē un lai atbildētu komisijas vēlmēm. Jā, tas tiesa, ka mēs. Tā, slīkstam zem birokrātijas sloga. Un tad nu, katrs var teikt, jā, katrs ir ievērojis noteikumus, rezultāts, lai arī dramatisks, tas nekas, jo, jo viss taču ir visi ievērojuši. Un tad, nu, no tā tad arī vajadzētu izvairīties. Un tagad noslēguma debatas. Desmit minūšu prezentāciju un ne minūtu vairāk, jo esam nedaudz iekavējuši. Pirmais uzstāsies Sīmus eh, Meikungs. Konsultants no īrijas un International Small Business Alliance uh, izveidoties. Uzklausīsim pēc tam Remi Šarņē, kurš izteiksies EIF vārdā un EIB vārdā. Maikungs. Yes, indeed. Uh, thank you very much. Jā, paldies, priekšsēdētā kungs. Paldies par šo lielisko iespēju jūs iepazīstināt ar šo interesanto jautājumu. Tātad mēs jau tā esam runājuši vairāk par īriju nekā par pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm, bet jau daudzus gadus, patiesībā gadsimtus, mazie uzņēmumi īrijā ir vadošie un EIB un cita finansējuma iespējas dod iespēju attīstīties MVU īrijā. Un, eh, protams, viss, ko šodien es dzirdēju, apstiprina, ka līdzīgi tas darbojas arī citur, un tomēr par īriju runājot un par MVU attīstību, īrijā mums ir milzu problēmas. Parunājot par īrijas e, ekonomiku, ja mēs atmetam e, ārvalstu tiešās investīcijas, un, protams, daudz apgalvo, ka īrija ir nodokļu paradīze, par to tagad nediskutēsim, bet ja mēs e, atnesam Jā, par to. Jā, mēs varam, par to jau daudz ir. Tātad tas ir tā spēcīgi teikts, ka īrija ir eh, lielo uzņēmumu nodokļu paradīze. Es nesaku, ka tas ir, ka tas nav, bet ne par to iet runa. Ja īrijā vairs neienāks eh, ārvalstu investīcijas, tad patiesībā īrijas ekonomikai klātos ārkārtīgi grūti. Un eh, kontrasts, kāda ir starp īrijas banku vidi un Vācijas banku vidi, ir milzīga. Īrijā šobrīd ir divar pus lielas bankas, vadošās bankas. Mums nav publiskās bankas, mums nav pašvaldība bankas, tātad nelielās bankas, mums ir kredītu savienības, kuras ir ļoti ierobežojošas, tās nevar aizdot. Uh, Eh, sijā, tas nevar aizdot maziem vidējiem uzņēmumiem, maksimālais aizdoms ir 200 tūkstoši un tā tālāk, tur ir arī hipotēks un vesela virkne. Problēma īrijas bankām ir tas, ka um, īrijas eh, varbūt šī te socioekonomiskā drēbe ir tik specifiska. Un eh, īrijā, ko mēs darām? Uh, mēs eh, sakam, ka šīs divar puse vadošās bankas, mēs viņus saka vēlamies saglabāt, un viņas maziem vidējiem uzņēmumiem paģēra visaugstākās procentu likmes Eiropā tas ilglaicīgi nedarbosies, un visiem ir skaidrs, ka mikro uzņēmumu un NVU īrijā no tā tikai zaudē. Īrija ir ļoti maza valsts, un šīs divar pus vadošās bankas Viņš šobrīd eh, mēģina tā žonglēt ar to, ka tiek slēgti mazie un vidējie uzņēmumi simtiem tūkstoši katru nedēļu. Pat gadījumos, kad eh, sākotnējie īpašnieki piedāvāja vairāk naudas nekā citi fondi, un kāpēc bankas pārdod mazos un vidējos uzņēmumus, un kur maziem un vidējiem uzņēmumiem dabūta citas finansējuma iespējas. Uh, Transparency International Tā ir organizācija, kura par banku sabrukumu īrijā ir teikusi, ka juridiskā korupcija un vāja banku noregulējuma eksistence ir nodrošinājusi situāciju, kurā hroniska banku nepietiekamība īrijā jau ir realitāte un bankas bieži vien seko pašas savu labumu meklēšanai nekā sabiedrības labumu nodrošināšanai. Un tāpēc jau arī uzdevu šo jautājumu. E, īrijas strateģisko investīciju fonds un sadarbība ar banku sektoru, jo šī nauda tā netiek filtrēta caur e, dažādiem starpniekiem, gala beigās nonākot MVU rokās. Stratēģiskā e, investīcija banka īrijā tā šo naudu tā kā izlaiž cauri e, īrijas centrālajai bankai un e, ir ļoti maz tādu cilvēku, kur ir bank, bankrotējuši un pēc tam nav saņēmuši tādu tā kā melnu marķējumu. Un šobrīd īrijas strateģisko investīciju fonds saņem naudu no Eiropas Savienības un tad aizdod šo naudu trešajām pusēm, bet eh, šī nauda, viņi šo naudu aizdod uz 13-14% un ir pat tāda nauda, kas tiek aizdot 20% likmē. Tas vienkārši nedarbojās, jo šobrīd eh, MVU maksā procentu likmes, kas ir augstākās e, Eiropā, un tās ir starp 15 un 20 procentiem. Eksistē arī cits veids, bet šķiet, ka mēs īrijā par šo otru iespēju nevēlamies vispār runāt, proti izmantot e, mazās bankas, tātad pašvaldību bankas, publiskās bankas, un piemēram 47% no Vācijas bankām ir tieši mazās pašvaldību un publiskās bankas, bet īrijā tāda nav vispār. Kā jau es teicu, divi ar pus lielās bankas, viņas vada tikai un vienīgi rījība. Ar lielu interesi uzklausīju šodienas jautājumus un runātājus, bet Eh, mikro uzņēmumu nozara un MVU īrijā neatveseļosies, ja mēs īrijā neuzsāksim publisko un pašvaldību banku sistēmu. Kredītsavienības varētu kļūt par pamatu, bet jautājums drīzāk ir tāds, kāpēc īrijā vesela virkne viena otru nomainošas valdības nav ļāvušas kredītsavienībām savienībām attīstīties, jo kredīt savienībām šobrīd ir 5 miljārdi, kurus viņas aizdot nevar, jo tam ir ierobežojoši noregulējums. Iespējams, ka kāds mums varētu palīdzēt paraudzīties uz īrijas struktūrām un nāk klajā ar risinājumu, pamudinājumu, uh, izveidot eh, tādu banku sektoru, kā jau šeit izskanēja, kurām nebūtu galvenais zinājspēks peļņa, bankas, kuras varētu strādāt lauku rajonos un kuras ļautu lauku rajoniem plaukt mēs ticam, ka tas ir nepieciešams īrijas ekonomikai, un es tiešām ticu, ka Eiropas piedāvājums varētu darboties arī īrijā atbildēšu jautājumus uz jautājumiem. Paldies, Meikungs. Jā, jūs prezentējat tādu banku sistēmu, kurai šķiet ir grūtības eh, sniegt aizdevumus MVU. ar atbilstīgiem, atbilstīgiem procentu likmēm. Bet tagad Rem, uzklausīsim Remi Šarjē kungu. Varbūt tad viņš varētu arī paskaidrot, cik tad ir elastīga šī sistēma, cik elastīgs ir dažādas valsts. Nu, lūdzu, Šarjē kungs. Uh, Chairman, thank you and... Um... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies EIB grupai arī piedalīties šajā uzklausīšanā. Pavisam īsi, man sauc Remī Šarjē strādāja EIF, Eiropas investīcijas fonds, kas ir um, arī EIB pakļāvībā, bet arī Eiropas komisijas pakļautībā. Es ar uh, kolēģiem atbildu par finanšu instrumentiem, um, šo instrumentu izstrādi ar uh, komisiju. Un es esmu strādājuši pie kosmē, apvārsnes 2020 instrumenta Easy un, protams, arī FC. EIF ir uh, daļa no EIB grupas un tieši koncentrējamies uz MBU. Tad mums ir arī pētnieku komandas, kas uh, divreiz gadā analizē problēmas ar ko saskaras MVU, um, lai iegūtu finansējumu. Un rezultāti gandrīz vienmēr ir uh, vieni un tie paši, proti, ka MVU nepārtraukti saskaras ar uh, aizdevumu uh, saņemšanas problēmām. Banks neizdod vienkāršos kredītus, pat ja MVU projekti ir labi, jo, nu, ja viņiem nav garantijas, tad aizdevumi iegūt ir sarežģīti. No kapitāla viedokļa mēs zinām, ka MVU Eiropā ir endokapitalizēti. Kad mēs runājam par uh, uh, šo kapitālu, tad uh, tie 4 miljārdi eiro. Publicē atbild, atbild, atbildīgai iestādi, tas attiec uz visu Eiropu un ASV. Tie ir 50 miljārdi, tātad vairāk nekā desmit reizes nekā um, Eiropā. Protams, ka šeit ir problēma, jo MVU nevar šo kapitālu iegūt, nevar saņemt aizdevumus. No EIB grupas puses mēs tieši nestrādājam ar MVU. Mēs netieši ar viņiem strādājam. Mēs strādājam ar partneriem, kurus tik uzklausījāt. Attīstība veicinošā bankām, attīstības bankām, garantiju institūcijām. Es domāju, ka mums ļoti laba sadarbība ar viņiem. Mums ir nepieciešama šī sadarbība, lai varētu iznot ES finanšu instrumentu. Nu, piemērs par finansēm runājot. 2015. gadā EIB ir piešķīrusi 28 miljārdus eiro MVU. Tie ir 2600 MVU Eiropā, kas nodarbina vairāk nekā 5 miljonus cilvēku. Uh, Jāteic, ka ietekme šeit tiešām ir ļoti nozīmīga. Par finanšu instrumentiem. Man ir jāatzīst, ka um, MBU finanšu instrumenti darbojas izcili. Nu, praksē problēma ar budžeta trūkumu, mm, nu, komisijas nav pietiekams, nu, trūkst budžets, nav tā kā pārpaliek nauda. Īpaši tas attiecas uz kosmu programmu. Programma ir izstrādāta, lai strādātu tieši ar riskantiem MVU, MVU, kuriem tiešām ir nopietnas problēmas, lai saņemtu aizdevumu un finansējumu. Fin, arī orientējas tieši uz inovatīviem MVU. Jāidentificē tieši šis inovatīvais aspekts, tā ir Eiropas nākotne, inovācijas, kas radīs darba vietas praksē. 500 varbūt MVU ir saņēmušas aizdevumu, ko atbalsta tieši e, šis instruments. Skaitlis tiešām ir iespaidīgs. Par Junker plānu FC pēc deviņiem mēnešiem Tikai 36 mēnešus ir spēkā šis plāns. EIB grupa ir apstiprinājusi darījumus, um, kas veido 26% no mērķa 83 miljoni. Tātad termiņus, termiņu šeit ievērojām par MVU, EPSI, MVU aspekts. Te mēs varam jāteikt, ka pilnībā šī EPSI daļa par MVU tiks īstenota. Šodien esam apstiprinājuši šo finansējumu 26 valstīs, diemžēl Maltā un Kiprā. Tas vēl nav īstenots, bet cerams, ka šogad arī šīs abas valstis saņems finansējumu īrijā. Tā ir īrijas banka, piemēram, kas saņem šo Eiropas instrumentu un tad var arī nodrošināt šo piekļuvu MVU finansējumam. Uh, Tātad eh, no tā labumu gūs uh, vairāk tūkstoši MVU. Pateicoties komisijas atbalstam, mēs varēsim palielināt arī šo finanšu kapacitāti. Esam parakstījuši garantijas operācijas ar vairāk nekā 70 uh, eh, starpbankām un vairāk nekā 60 privātu kapitāla fondiem. Jā, nu mēs varam uh, iedomāties, kā labumguvēji vienmēr ir tie paši - Francija, Apvienotā karalists, Spānija, Vācija, Itālija, bet nu praksē, ja mēs raugāmies uz šiem skaitļiem, uz iedzīvotāju, tad lielākie guvēji ir Slovenija, Igaunija un Luksemburga. Nu, joprojām vēl ir daudz, kas jārisina jo īpaši kapitāla un mikrofinansējuma jomā kopā ar komisiju un EIB. Mēs pašlaik strādājam pie jauna instrumenta izstrādi FC, lai nosektu mikrofinansējumu un lai nosu, nos, nosekt arī um, kapitāli. Tad būs vēl viens jauns instruments par Creative Europe, tieši kultūras un radošajā jomā, lai atbalstītu mazos vidējos uzņēmumus Un šeit, īpaši par MVU, tas viss ļoti darbojas labi. Šī korelācija. Nu jā, tas nav vienkārši, kādēļ mēs prasām bankai info, sniegt informāciju par MVU adresi, pasta kod, kodu. Ja, nu, ir, tiek veikt revīzija, audits, Tur arī tas tiek pārbaudīts. Un tad arī labākie finanšu instrumenti ir tie, kur MVU kopā ar komisiju satiekas arī ar finanšu eh, vidutājiem, bankām, lai identificētu trūkums tirgumu un lai rastu, kā atbalstīt ES politikas Creative Europe e, kultūras e, kreatīvajām kompānijām. Tas ir ļoti labs piemērs. Tas sākās ar MVU, kur teica, ka katru reizi, kad es vēršos pie savas bankas, man banka saka, nē, es nesaprotu jūsu uzņēmēju darbību, jūsu e, šie aktīvi, es nesaprotu, ko tas nozīmē, ko, ko tas nozīmē arī naudas plūsmā, īpašumtiesības tā tālāk tā joprojām. Tā Vai jūs varētu vienkārši savu privātu māju iesniegt kā garantiju? Un tādēļ arī šī kultūras industrija cieš, jo viņiem nav katram uzņēmējs, kuram būtu privātā māja, un nu viņš varētu ieķīlāt, lai saņemtu aizdevumu. Tad nu šodien tiesa, ka ir atšķirības starp šo uh, dalīto pārvaldes instrumentu klāstu un centrālo instrumentu klāstu šie dalīti instrumenti balstās uz sarežģītāki, sarežģītāki īstenojami. Šie instrumenti ir izstrādāti, lai darbotos tieši bilstīgi Francijas schēmai. Esam to izmērījuši vairākos reģionos. Languedoc-Roussillon reģionā, piemēram, Francijā, bet tas tiesa, ka uh, Nu, regulējums nav tas vienkāršākais noslēgumā. Jāteic, ka finanšu instrumenti ir ļoti uh, liederīgi, vajadzīgi. Bankas un garantijas institūcijas tiešām prasa šos instrumentus. Viens eiro no nodokļu maksātāja naudas uh, rāda 15-20 miljonu eiro 15, 20 eiro aizdevumu. Paldies! Merci, monsieur! Merci pour... Euh, Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju, nu ko esam noslēguši uzklausīšanu. Tagad vēršos pie manām līdzpriekšstādātājām. Bjāls kundze, Nīri Adis kundze nāk klajā ar secinājumiem. Tad, nu, aicinu arī noslēgt šo ļoti interesanto uzklausīšanu par to, vai Eiropas Savienība atbilst mērķiem. Ja mēs runājam tieši par finansēm nodrošināšanu mazajiem vidējiem uzņēmumiem, lai radītu darba vietas un veicinātu ekonomisko izaugsmi. Paldies, priekšsēdētājiem! Liels paldies visiem dalībniekiem! Šīs uzklausīšanas mērķis bija mēģināt ieklausīties um, visu to teiktajā, kur piedalās šo finanšu instrumentu pārvaldībā, lai veicinātu finansējumu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es nezinu, vai es tik tiešām varu izdarīt secinājums, bet es uh, ieklausījos uh, jūs teiktajā. Runa ir par jautājumiem, par kuriem mēs runājam ne tikai šīs uzklausīšanas ietvaros, tātad par finanšu instrumentiem, bet arī runājot par investīciju plāniem, par fleksibilitāti, vienkāršošanu un pievienoto vērtību. Tātad alaž viens un tas pats. Jā, tiesa daudz, kas ir uzlabots pēdējās likumdošanas laikā, mēs jau izmantojām šos trīs terminus - vienkāršošana. Jā, Mums ir izdevies to panākt, vienkāršojot procedūru un panākot finanšu instrumentu pievienoto vērtību. Šobrīd to ir iespējams aprēķināt konkrētos skaidļos, un tas liecina, ka finanšu instrumenti lieliski darbojas, bet ja mēs vēlamies panākt lielāku vienkāršošanu, ja mēs vēlamies uh, labāk definēt šos finanšu instrumentus, lai tie dotu lielāku pievienoto vērtību un papildinātu to ar fleksibilitāti, tad tas ir jādara šeit Eiropas līmenī un jāpiemēro šie instrumenti vajadzībām uz vietas. Mēs ieklausījāmies Eiropas Investīcija bankas pārstāvu teiktajā, Eiropas uh, mm, investīciju fondu pārstāvu teiktajā. Mēs Ņemsim vērā to visu pārskatot arī finanšu uh, schēmu, daudzgadu finanšu schēmu un strādājot pie finanšu regulas kopumā. Es domāju, ka mums noteikti būs iespēja tikties atkal turpmāko mēnešu laikā, lai strādātu pie šiem priekšlikumiem detalizētāk. Šodien ir bijusi tāda vispārēja uzklausīšana, mēs uzklausījām vairākus elementus, arī uh, vairākus virzienus, kuros varētu strādāt. Uh, Redzēsim, kā mums izdosies to visu pārvērst regulā, konsekventā politikā, kas būtu saskaņā ar mūsu mērķiem un panākt lielāku intensitāti. Paldies! Paldies! Es uh, vēlētos uh, pateikties. Uh, eh, Gārdīza Vāls Rubjās kundzei un, protams, arī priekšsēdētājiem organizējošo pasākumu. Dažu komentāru es vēlētos uh, nedaudz komentēt to, kas izskanēja par uh, īrijas banku, jo tas man tik tiešām satrauc. Tas, ka aizdošanas kapacitāte ir milzīga maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un es domāju, ka ir jāuzdod eh, jautājumu eh, īrijas eh, valdības pārstāvjiem, jo acīm redzot ir notikus, notikus manipulācija ar uh, skaitļiem. Es domāju, ka tas ir jāpatur prātā, jo Runa ir par maziem un vidējiem uzņēmiem, nevis komercbanku atbalstīšanu, jo tikai ar maziem vidējiem uzņēmumiem mēs varam radīt uh, jaunas darba vietas. Es domāju, ka viens, kurā mēs noteikti piekritīsim visi, ir nepieciešams vienkāršot procedūru. Un es te neredzu nekādus šķēršļus uh, DFS uh, pārskatīšanas ietvaros. Es domāju, ka mēs varam pie tā strādāt, sākot jau tagad. Tas bija ļoti skaidrs vēstījums. Un man arī patika šis komentārs par pieeju no apakšas uz augšu. Es domāju, ka tas darbojas tad, kad uh, svarīgākie spēlētāji ir lejā, un tā tad viņi nosaka spēles noteikums. Man uh, šī bija ļoti vērtīga pēcpusdiena. Es uzzināju daudz par to, kas darbojas, un arī trūkumiem. Uh, Es domāju, ka mums ir nepieciešams intensīvāks uh, pro, uh, dialogs ar dalībvalstīm, lai saprastu, kas darbojas uh, veiksmīgi. Vēlos vēlreiz pateikties uh, visiem diskusijas dalībniekiem. Paldies visiem un jauku vakaru. Merci. Paldies. Arī es vēlos pievienoties pateicības vārdiem, un jo īpaši vēlos pateikties uh, eh, Gadīzevās Rubijās kundzei un Nirjādas kundzei, kuras vēlējās organizēt šo uzklausīšanu veltītu maziem un vidējiem uzņēmumiem un finanšu instrumentiem. Mēs daudz runājam par vienkāršošanu. Mēs esam deputāti, un varbūt mums pašiem pie tā būtu jāstrādā. Tātad, kad mēs strādājam pie uh, regulatīvajiem noteikumiem un direktīvām, jo bieži vien mēs ieslīkstam pretrunās. Tātad mēģināsim turpmāk strādāt efektīgi. Paldies visiem, paldies dalībniekiem. Šo pēcpusdienu vēlējāmies izteikt savu ticību MVU. Paldies!